Everything's okay? Good. Are we close the vote? Mēs varam beigt balsot. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 105.3 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 6 par, pret, atturas, pieņemts. Četri identiski grozījumi, 1, 5, 8 un tā tālāk par pret. Es neredzu rokas par pret. Atturas pieņemts. 165. 165 par un pret noraidīts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, celt rokas nedaudz augstāk. 1, 6, 6, 7, 8, 9, 70 un 71 ar blokām par, pret, atturas, pieņemts 1, 7, 2. Uh, 1, 7, 5, 1, 7, 6 par, pret, atturas, Noraidīts. 177 par pret atturas. Šo mēs pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu celt rokas nedaudz augstāk. 179 par pret 7-8 atvainojiet par. Atkrīt. Tas atkrīt. Mani te mulsina, kolēģi. 179. Vai tomēr neatkrīt? Okay, no, no, it falls. 179. 179 in favor. 179 par. Pret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 atturas noraidīts 202 par, pret atturas noraidīts kompromiss 8 par, pret atturas pieņemts 210 par, pret atturas pieņemts kompromiss 9 par, pret atturas pieņemts 218 par, pret atturas pieņemts atturas noraidīts 219 par, pret atturas pieņemts 220 par, pret atturas, tad 220 par, pret atturas noraidīts 221 par, pret atturas noraidīts 222 par, pret atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 223 par pret atturas pieņemts. 224 par pret atturas noraidīts. 225 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 225. We will close the vote. Beidzam balsot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 8 par pret atturas norēdīts 239 par pret. I tā, tas atkrīt, atvainojiet. Tas neatkrīt. Pārbaudīsim. 238. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad beidzam balsot. Es pats nenobalsoju, bet noraidīts 239 par pret Atturas noraidīts. 2.40 par pret atturas noraidīts. 2.41 par pret atturas noraidīts. 2.43 par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19 par pret atturas noraidīts Noreidīts 20 par pret atturs. Pārbaudīsim. 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts 21 par pret atturas. Pieņemts 22 par pret atturas. Noreidīts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 75, 74 par pret atturas norēdīts, 75 par pret atturas norēdīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76 par pret atturas. Mēs atkārtosim par pret atturas pieņems. 77 par pret atturas norēdīts. 79 par pret atturas pieņemts. 80 par pret atturas pieņemts. 81, 2, 3, 4, 5 kopā par pret atturas pieņemts.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 Divi. Ir atsaukts. Trīs. Par. Pret. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Trīs. Par trešo beidzam balsot tagad. Pieņemts. Četri par. Pret Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Pieci par, pret, atturas. Teikšu, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. Seši par, pret, atturas. Šķiet, ka veidos vairākums pieņemts. Septiņi par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim septīto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts astoņi par, pret, atturas, pieņemts deviņi par, pret, atturas, pieņemts desmit par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad galīgais balsojums par ziņojumu grozītā redakcijā sākam balsot. Elektroniski. Beidzam balsot. Ir pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Apsveicam referentu. Mēs turpinam ar 11. Tas nozīmē elektroniskās balsošanas beigas, un mēs sākam skatīt 11. punktu. Kolēģi, kas astāv zāli, lūdzu to darīt klusi. The... Un tagad mēs ejam pie 11. punkta. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par uh, pārstrādāto priekšlikuma redakciju par uh, divējādi lietojuma preču eksportu, pārvadājumiem, starpniecību, tehnisko palīdzību, tranzītu un kontrolas pasākumiem. Atzinama sagatavotāja ir Skakas kundze. Uh, Un uh, jums līdz nākamajai otrdienai, pulksten 12, ir iespēja iesniegt grozījumus. Atbildīgā komiteja ir Inta, došu vārdu referentei Schaka kundzi. Paldies, nu, tik tiešām pagaidām mm, diezgan liels troksnis man apkārt, ka mums nu, tiešām jākoncentrējas, jo priekšlikums ir ļoti nopietns. Mēs runājam par uh, divējādi lietojumu precēm jau kādu laiku Intā komitejā, jaunas tehnoloģijas daudz ko maina mūsu dzīvē, runājot par kibertehnoloģijām, kiberdrošību, digitālo, uh, jeb e tirzniecību, un mums uh, nopietni jāaplauko riska faktori un to kontrolēt spēju. Eiropas Savienībai jābūt atbildīgam globālam spēlētājam attiecībā uz divējādi lietojuma preču eksportu un citām aktivitātēm. Tagad eh, mūsu mainīgajā eh, pasaulē mēs vērojam eh, izmaiņas arī ģeopolitiskajā līdzsvarā, un tagad komisijas pieeja bija koncentrēties uz drošību un cilvēktiesībām, bet joprojām šis troksnis saglabājas, un kolēģi, lūdzu, tiešām ir ļoti grūti koncentrēties. Uh, Tāpat laikā aktualizācija ir ļoti nepieciešama, ņemot vērā šo tehnoloģiju attīstību un ģeopolitisko līdzsvaru un tā saglabāšanu. Tātad um, cilvēku tiesības un drošība, kā ierosina komisija, ir uh, priekšlikuma centrālais elements, un es tam piekrītu. Nepieciešams arī precizēt daudzas jomas, kur komisija līdz šim nav bijusi pietiekami skaidra. Cilvēktiesībām jāparādās mūsu drošības un tirzniecības politikā, lai šīs politikas un attiecīgas instrumentus padarītu konsekventākus, lai sabalansētu, respektīvi, mūsu tirzniecības un komerces intereses, ar drošības interesēm. Uh, runājot par kiberdrošību, mums ir divējādi lietojama preču saraksts, kas tiek kontrolētas, jo šīs preces var izmantot eh, pārkāpjot cilvēku tiesības vai graujot Eiropas Savienības intereses. Tas ir svarīgs vēstījums arī privātajam sektoram. Ne katra tehnoloģija pieprasa kontrolas pasaukumus, un ir arī tādas tehnoloģijas, piemēram, šifrēšana, kas var uh, uzlabot cilvēku tiesību situāciju, un tātad šāda tehnoloģija ir jāatbalsta, nevis jākontrolē. Uh, Mums e, jāmazina birokrātiskie šķēršļi attiecībā uz e, leģitīmo izpēti šajā jomā. Tad runājot par e, sarakstā neuzskaitītiem uh, priekšmetiem, mums jānodrošina juridiskā noteiktība un kontrolas pasākumi. Teiksim, kiberuzraudzības tehnoloģijas bieži tiek izmantotas, lai pārkāptu cilvēku tiesības un uh, Uh, lai pastrādātu pat nopietnākus pārkāpumus, teiksim, nelegāla informācijas uh, iegošana, uh, informācijas zakšana praktiski no žurnālistiem, cilvēku tiesību aizstāvjiem. Pēc tam šie dati var tikt izmantoti, lai izsekotu šos žurnālistus vai um, cilvēku tiesību aizstāvjus un viņus spīdzinātu vai uh, pat sliktāk. Tātad tas ir mūsu tiešais pienākums mainīt situāciju realitātē, ņemot vērā šo tehnoloģisko revolūciju, ko vērojam visapkārt. Ja dalība valstis uh, rīkojas, tad tas jādara koordināti, uh, ieviešot kontrolas pasākumus, jārunā par kontrolas sārakstiem. Mēs runājam par kiber drošības tehnoloģijām un Eiropas Savienības līmenī jānodrošina ātrās rēģēšanas iespējas, lai ātri iejauktos tur, kur tas nepieciešams. Noslēgumā. Tehnoloģiju transfers un transakcijas kļūst aizvien sarežģītākas, necaurskatāmākas, līdz ar to nepieciešams apmainīties informācijām, nodrošināt labu pārskatu atbildību un uzlabotu uzraudzību. Daži to dara brīvprātīgi, bet, nu, jāpadara, to par pie, jāpadara tas par pienākumu, ja paredzot arī sankcijas. Šo aktualizāciju esam kādu laiku gaidījuši, uh, kopš uh, Uh, sacelšanos, ko piedzīvojam pirms kādu laiku. Līdz ar to tagad ir īstais laiks to izskatīt un pieņemt. Labi, paldies, tad uzklausīsim N referentus. Divas minūtes katram, nevairāk. Sākam ar EPP. Danžan kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, man nav daudz kas pievienojams papildus tam, ko teica jau mūsu referenta. Es domāju, ka šis um, teksts ir sastādīts un uh, tas ir solis pareizajā virzienā. Mūsu domas ir uh, likumīgas, taču jābūt uzmanīgiem, lai mūsu uzņēmumi, jā, jo mēs šeit runājam par uh, devējādi lietojumu preču uh, eksportu un daudz Eiropas uzņēmums tas skar, līdz ar to mums nevajadzētu pievienot vēl tādas grūtības, kuras neskar nevienu no to konkurentiem. Mēs runājam šeit par demokrātiskām valstīm. Nu, vēl cikot ir jāskatās, kādi ir apstākļi attiecībā uz mūsu uzņēmumiem, ja viņu konkurenti nerespektētu nekādas citas noteikumus. Un ir vajadzīgs ļoti skaidrs juridiskais ietvers, kas būtu precīzs Šeit vēl uh, ir uh, nepieciešams progress, it īpaši ceturtajā punktā. Šeit tiek uh, pievienot, uh, piedāvāts uh, paplašināt aptvērumu visu, kas uh, pārkāp cilvēktiesības vai ir saistīts ar terorismu riskiem. Ja runājot par terorismu apdraudējumu, to, ko redzam šodien, terorisma aktu veikšana tiek veikta ar tādu ļoti vienkāršu tehniku, kas nozīmē, ka šis risks, ka divējāda lietojuma preces tika izmantotas terorisma uzbrukumos, ir nu, tāds. Uh, savādāks, jo bieži izmanto arī automašīnas, tehniskos pārvietošanās līdzekļus un tā tālāk. Tā tad jāstrādā ir pie 4. paragrāfa. Ir pāris arī formulējumi, kurus, manuprāt, vajadzētu precizēt un lingvistiski stiprināt, bet visādi citādi man liekas, ka mēs varētu nonākt pie vienota skatījuma. Paldies! Paldies, tagad Mārtiņa kungs. Um, Liels paldies! Paldies Marīķei par viņas darbu. Es piekrītu abiem iepriekšējiem runātājiem. No vienas puses mums ir uh, jādefinē divējādi lietojuma un kiberuzraudzības tehnoloģijas uh, un jāraugās, lai uh, nerastos nopietni cilvēktiesību pārkām, bet no otras puses ir jānodrošina, lai Tādējādi mēs neuzlikt pārāk lielu slogu uzņēmumiem, lai tiem nebūtu jādara tas, kas būtu jādara uh, valdībai. Un arī MVU nevajadzētu uzlikt pārliecīgu slogu, tāpēc ir šeit ļoti smalks šis līdzsvars jāpa. Uh, jāsaglabā, jāaizsargā cilvēktiesības un jāaizsargā mūsu uzņēmumi. Es piekrītu par uh, definīcijām. Kiberuzraudzības tehnoloģijas uh, definīcija šobrīd nav pietiekami precīza. Mēs neuzskatām, ka nopietni cilvēktiesību pārkāpumi ir pienācīgi definēti. Nav tāds uh, kopīgs starptautisko tiesību um, uh, definējums šādiem pārkāpumiem. Mēs uzskatām, ka ziņojumā būtu jādefinē uh, eh, pienācīgi izpēta attiecībā uz cilvēktiesībām. Tur interreferents Bukner kungs ir izteicis priekšlikumu, ko mēs varētu atbalstīt. Šīs definīcijas ir izšķirīgi svarīgas, tās nav detaļas. Mums ir vajadzīga juridiskā noteiktība, un tāpēc ir jābūt precīzām šīm definīcijām. Tāpēc mēs lielā mērā atbalstām to, ka komisija uh, uh, ir um, nākusi pretī komisijas esamējums parlamentu lūgumiem un uh, um, visbeidzot uh, vēl pēdējais punkts, ko iet, izteica pēdējais runātājs, runājot par uh, mūsu uzņēmumu neapgrūtināšanu, mums nekādā veidā Eiropas Savienībai nevajadzētu eksportēt tādas preces, ko varētu izmantot cilvēktiesību pārkāpumos. Un tad mums vajadzētu arī uh, panākt, lai citas valstis pielāgotos mūsu standartiem, nevis mums jānolaiž līdz citu standartiem. Paldies tagad uh, Lohpīlers kundze no zaļo grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, Kaus Buhners ir ēnu referents no uh, zaļajiem, un mēs lielā mērā atbalstām to, ka šis labais komisijas eh, priekšlikums ir pieejams. Nu, 2007. gadu mēs esam uh, regulāri prasījuši, lai cilvēku tiesību uh, aspekts tiktu stiprināts ar attiecībā uz divējādu lietojumu uh, precēm. Ir bijuši vairāk skandāli, un mēs esam pastāvīgi prasījuši, lai uzra, uh, eksports, kas ir saistīts ar digitālām iekārtām un noklausīšanās iekārtām, tiktu ļoti stingri uzraudzīts, jo šīs preces var tiešām ļoti kaitēt pilsoniskai sabiedrībai. Un 15 reizes ir prasīts šādas reformas. Un tagad visbeidzot kopā ar komisiju mums ir iespēja šo eksporta režīmu piemērot 21. gadsimta prasībām. Mēs tagad varam parādīt, ka 15 plenārsiežu rezolūcijas patiesi tiek īstenotas. Mums ir iespēja mainīt realitāti. Tādēļ mēs atbalstam atbalstam komisijas priekšlikumu pilnā apjomā, atbalstam to ļoti izteikti. Arī kolēģis Šāke priekšlikumus atbalstam, tiešām tos atbalstam pilnībā. Šis ziņojums uzlabos komisijas priekšlikumu un to arī vēl spēcinās. Kā afet uzdevumu mēs redzam, uh, to, lai ārpolitika tiktu piemērota mūsdienu prasībām un attiecībā uz cilvēktiesībām, tāpat arī, ka cilvēktiesība dimensija vēl tiek papildus tam paplašināta. Paldies! Paldies! Visi runāt arī izteikušies, un varbūt referenti gribētu vēlreiz izteikties. Jā, paldies! Tikai pavisam īsi gribēju pateikties kolēģiem par ieguldījumu Lielos vilcienos esam vienusprātis. Ko es centos darīt ar saviem grozījumiem, ir precizēt definīcijas. Par to varam var parunāt vēlāk. Cilvēktiesību jomā uh, ir atsauce uz. Uh, jau pastāvošajām definīcijām un struktūrām, eh, tātad jau uh, ANO un citas institūcijas ir definējušas kritērijus, piemēram, kad ir runa par terorismu, kas tiešām ir ļoti plašs termins un to var uh, arī ļaunprātīgi izmantot. Līdz ar to eh, tur es atsaucos uz padomas kopīgo pozīciju, lai eh, skaidrs būtu, par ko mēs runājam un ko mēs šeit nedomājam. Tas tiešām bija tāds vakums, kur atstāja Eiropas komisija. Uh, Papildus tam mēs vēlamies precizēt ne tikai kiberuzraudzības eh, instrumentu uh, definīcijas, bet arī to, vai tie tiek lietot šie instrumenti ar vai bez uh, piekrišanas. Piemēram, ja es varu dot piekrišanu kādam uh, instrumentām, kas padara man telefonu drošību, drošāku, tad uh, nav nekāda problēma, bet ja kaut kas tiek izmantots, lai iegūtu informāciju no mana telefona, tad uh, tas ir ne tikai privātuma pārkāpums, bet uh, varētu būt konstatēts arī kāds citu tiesību pārkāpums. Uh, Eh, es domāju, ka mēs esam atraduši praktisku veidu, kā risināt definīciju jautājumu, lai tās nebūtu pārāk plašas, lai būtu skaidrība privātajam sektoram un lai nebūtu uh, diplomātisku pārpratumu. Un tomēr es piekrītu Davidam Mārtinam tādā ziņā, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt vadošajai uh, un uh, celt latiņu augstāk un tad aicināt citus mums sekot, jo šis ir svarīgs uh, uh, izplatības jautājums un te ir vajadzīga Eiropas Savienības līdera loma, jo tehnoloģijas ļoti strauji mainās, bet tiek rast arī aizvien inovatīvāk veidi, kā uh, apspiest sabiedrību. Paldies referentei, kā jau es minēju šī punkta sākumā, tad uh, Grozījuma iesniegšanas termiņš būs jau 5. maijā 12. un tas tiks skatīts 29. maijā atkal komitejā un afetā. Tas tika pieņemts 30. maijā un eh, pēc tam plenārsēdē. Tas noslēdz 11. darbkārtības punktu un tagad 12. darbkārtības punkts ir eh, ziņoja projekta izskatīšana par Eiropas Savienības politiskajām attiecībām ar Indiju. Uh, Indija ir ļoti būtiska valsts, un mums ir strateģiskas attiecības, kas uh, īpaši parādījās februāra braucienā, kad augstā pārstāva arī apmeklēja šo valstu pirms divām nedēļām un bija Ņūdelī ehm, um, samits, un eh, afeta ziņojumi ir paredzēts eh, pieņemt pirms gaidāmā samita. Uh, un sākumā došu vārdu Prēdes kungam no tāds partijas, viņš ir referents. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, patiesi attiecības starp Eiropas Savienību un Indiju ir ļoti nozīmīgas. Tām ir uh, kopēja gara uh, un uh, bagātīga vēsture. Daudzi īpašības vārdi ir bijuši izmantot, lai aprakstītu šīs attiecības. Uh, Tiek runāts par to, ka tās ir dabīgas, citi saka strateģiski nozīmīgas, vēl ļoti solīdas, pamatīgas šīs attiecības tā tās tiek raksturētas. Un tāpat arī tiek runāts par to, ka tās ir attiecības, kas ir balstītas uz vērtībām. Nu, tas tik tālu par šo attiecību raksturējumu. Attiecības ar Eiropas Savienību un Indiju It īpaši šeit jārunā par attiecībām ar lielu un nozīmīgu potenciālu, ar ļoti labu perspektīvu nākotnē, ar izaicinājumiem, ar kuriem saskars Eiropas Savienība un Indija, savā ziņā ir līdzīgas ekonomikas ziņā reģionālā spriedze vai arī globālās problēmas, globālisms starptautiskā drošība un klimata pārmaiņas. Es domāju, ka uh, sadarbība un uh, darbības sa, uh, skaņošana starp Indiju un Eiropas Savienību mm, novestu pie pozitīva rezultātu. Tā būtu plašāka par ekonomiskiem jautājumiem un tāpat uh, arī viss, kas ir saistīts ar brīvo uh, apmaiņu, ir ļoti nozīmīgs. Ziņojums, par kuru es šodien taisos runāt, ir par ciešāku sadarbību starp Eiropas Savienību un Indiju. Tas ir mūsu pamatmērķis. Protams, ka šīs partneru attiecības būs daudzā jādā ziņā vīdas, kultūras, ekonomikas ziņā, taču šis teksts, par ko es vēlos runāt, tas ir arī par ārlietu politiku un drošību. It īpaši arī attiecībā uz mūsu komitejas darbību. Runājot par šo vizīti, kādu mūsu komiteja taisās veikt, šeit ir februārs un ņūdēlī apmeklējums trīs galvenie vēstījumi. Un es ceru, ka tie ir ļoti skaidri. Pirmkārt, attiecībā uz mums, uz Eiropas Savienību, vērš uzmanību šajā dokumentā uz to, cik nozīmīgi ir attīstīt stratēģiju attiecībām ar Indiju. Jo tas ir ļoti nozīmīgi, lai būtu tāda saskaņota politika. Un tāpat no mūsu puses ļoti nozīmīgi ir nākamo mēnešu un gadu laikā labāk saskaņot darbību starp dalību valstīm, lai sasniegtu mērķus Un tas, lai arī būtu vienkāršāk. Tāpat jūs, protams, saprotat arī to, ka tas ir viens no ļoti nozīmīgiem punktiem. Un otrs vēstījums. Trešais samits Eiropas Savienība Indija 2016. gadā un darba kārtības pieņemšana līdz 2020. gadam ar ambicioziem mērķiem ir nozīmīgi šo darba kārtību īstenot dzīvē. Un tas ir tas, ko uh, Federika Morgarīni arī uzsvēra. Ir ļoti nozīmīgi noteikt skaidrus soļus un termiņus. Uh, kā jau jūs uzsvērāt, uh, arī Magrīnī kundze nesen viesojās Indijā. Nozīmīgi ir šajā kontekstā, lai attieci, attīstītu attīstības starp Eiropas Savienību un Indiju, katru gadu noturēt galotņu tikšanos atbalstu tādu noturēšanu šo rudeni. Tāpat arī atbalstu biežākas tikšanās ārlietu un drošības politikas speciālistu jomā. Tikāmies ar ārlietu komitejā strādājošiem Indijas deputātiem, un šādas apmaiņas un tikšanās varētu notikt biežāk, lai tas būtu parlamentu līmenī nozīmīgi. Un trešais vēstījums - AFET jomā un drošības jomā. Tās ir uh, darbības uh, asis, ar, ku, par kurām, uh, sakot, jāstrādā daudz uh, intensīvāk. Mums nevienmēr uh, pozīcija ir viena un tā pati, taču regulārs un godīgs dialogs uh, dotu ieguldījumu uh, attiecību turpināšanai. Runa ir uh, par, uh, piemēram, Afganistānu, Ķīmu, Krieviju. Šeit mums kopā jāstrādā, lai. Uh, efektīvi samazinātu drošības spriedzi Āzijā un ap Eiropu. Cīņa pret terorismu ir ļoti nozīmīga as, mums vajadzētu ļoti cieši sadarboties, turpinot to sadarbību, kāda jau pēdējo gadu laikā ir notikusi. Tāpat vērtēju kā nozīmīgi to faktu, ka Eiropa un Indija sev atbalsta, vienotru atbalsta starptautiskā līmenī, arī starptautiskās institūcijās, lai sasniegtu kopējos mērķus. Būtu tāpat arī nozīmīgi padzināt mūsu sadarbību cilvēktiesību jautājumā, jo balstoties uz mūsu kopējām vērtībām, mēs varam veiksmīgi veidot attiecības un partnerattiecības. attiecības Bet mūsu sadarbība ne apstājas tikai ar tiem punktiem, ko a, nosauc. Tas nav a, izsmeļošs raksts, a, kuru nosauc. Ir ļoti daudz citu jautājumu, un tāpat grozījumos es piedāvāju ieviest citas āsis, nu, piemēram, zinātnieku studentu apmaiņu. Un es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, lai mēs šo ziņojumu pieņemtu jūlijā pirmajā lasījumā, lai varētu to veiksmīgi izmantot galotņu tikšanās laikā šī gada rudenī. Ceru, ka konstruktīvi strādāsim, cieši sadarbojoties ar ēnu referentiem, lai dotu ļoti būtisku impulsu tām attiecībām, kas mūs saista ar Indiju. Un liels paldies jums par uzmanību! <clears throat> Thank you very much. Liels paldies, un tagad došu vārdu ēnu referentiem, bet līdz šim redzu tikai Gīlas kundze no sociāldemokrātiem. Lūdzu, izsakieties. Paldies, un paldies Kristianām par viņa ļoti līdzsvaroto ziņojumu. Es domāju, ka, kā jau tu pareiz teici, Kristian, mums uh, ir bijuši tādi klusāki gadi, un šajās attiecībās ir milzīgs potenciāls, un uh, arī ļoti līdzīgi izaicinājumi, bet izskatās, ka uh, attiecīgas atkal ieiet pareizajā gultnē, jo augstā pārstāve pirms divām nedēļām bija Delī, un viņi tur vienojās uh, pastiprināt sadarbību attiecībā uz daudzpusējību, uz klimatu pārmaiņām, attīstību, drošību, aizsardzību, uh, terorismu apkarošanu un jūras drošību. Tā ir diezgan plaša darba kārtība, par kuru viņi vienojās, un būtu labi, ja uh, tur uh, arī pēc tam nāktu kaut kāds rīcības plāns, lai tas nepaliktu tikai saistību līmenī. Uh, Un es domāju, ka es jums varu piekrist, eh, kad jūs sākāt, ka būtu svarīgi, eh, lai būtu šie ikgadējie samiti, eh, jo kādreiz tādi bija, un tad atkal vairs nav bijuši, un tad raudzīsimies uz rudens galotņu tikšanos Delī, kā tur šīs idejas varētu virzīt uz priekšu. Ņemot vērā to, kas notiek eh, globālā mērogā, šāds dialogs nāk īstajā brīdī. Brexit eh, arī to ietekmēs, ņemot vērā, ka mēs zaudēsim eh, svarīgu starpnieku attiecībās ar Indiju. Un uh, Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs nezaudētu eh, ne brīdi un lai mēs pastiprinātu mūsu politiskā sadarbība. Brīvās tirsniecības nolīgums, jeb FTA, ir svarīgs, eh, un tad, kad es domāju par sarunām, tās sākās pirms vairāk kā desmit gadiem, bet kopš 2013. gada nav bijis nekāds progress vispār, un tāpēc es domāju, ka patiešām ir svarīgi uh, lai mēs uh, ieguldītu vienā no straujāk augošajām lielajām pasaules ekonomikām, kam ir atslēgas pozīcija reģionā, kas uh, eh, 2030. gadā būs tā valsts, kurā dzīvo 60% no visas pasaules eh, vidusslāņa. Jā, un arī ar uh, augstu izglītotiem profesionāļiem mēs tikāmies februārī, kad bijām Indijā, un mēs kā parlaments uh, um, ar viņiem runājām un arī uh, solījām par, uh, parunāt arī par uh, ieceļošanas jautājumiem, jo īpaši ņemot vērā, ka ASV slēdz savas durvis ieceļotājiem. Un tagad uh, Trumpa administrācijas laikā tiešām ir ļoti liela nedrošība. Un šeit mums ir visiem tiešām iespējas apkopot spēkus un attīstīt uh, stratēģisku pozīciju attiecībā uz Ķīnu un jūras drošību, jo tur parādās dažādi draudi e, globāliem mieram un tirsniecībai. Klimata pārmaiņas es jau pieminēju, bet mums jāraugās arī uh, ūdens e, un uh, enerģijas virzienā, lai viņi, uh, lai, tad, lai varētu sasniegt arī Parīzes darba kārtību. Vēl viena joma ANO būtu, kur mēs varētu pastiprināt mūsu dialogu un raudzīties, kā varētu uh, atbalstīt uh, ANO drošības padomes uh, reformu, jo Indija vēlas arī pastāvīgo vietu drošības padomē. Mums ir jāraugās, kā mēs šeit varētu um, pastiprināt sadarbību. Mums ir arī jāraugās, kā mēs varētu uh, risināt uh, to, ko viņi pieminēja, Kristien, kad mēs bijām tur, proti, sieviešu tiesību jautājums, LGBTI, veicināt uh, tolerants dažādos jautājumos, kas uh, varbūt uh, nav tur tik aktuāli. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mums uh, būtu tāda pieeja, kas ir vērsta uz rezultātiem un tikai ar spēcīgu uh, partnerību mēs varēsim uh, um, risināt tāds jautājums kā cilvēktiesības, piemēram. Tātad mums ir aktīvāk jāiesaistās, lai panāktu efektīvu progresu. Un es ceru, ka uh, šis ziņojums veicinās strateģiskas partnerattiecības, kas, manuprāt, uh, mūsdienās varētu ļoti labi virzīt uz priekšu Eiropas Savienības intereses. Paldies par līdz šim paveikto. Ar prieku sadarbošos arī turpmāk pie grozījumiem un pie balsojuma. Paldies! Nav vairs ēnu referentu, kas būtu klāt šobrīd, un tad tagad varam ķerties klāt runāšanas sarak runātāju sarakstām, un tagad došu vārdu tiem, kas lūdza vārdu. Vispirms Petēles kungs no uh, ETP lūdzu. I will not say that I, I, I... Es uh, saka Pēterlis kungs, nesmu no tiem saulēnākiem runātājiem, Kaut gan ēnu referents saraksts ir izsmelts, bet es gribu pateikties Prēdiskungam, referentam, kurš eh, neizteicās eh, pārāk daitrunīgi, bet izmantoja tomēr pareizos kodolīgākos vārdus un izteicienus. Piemēram, pirmajā punktā viņš saka, ka mums ir vajadzīga spēcīgāka un dziļāka eh, sadarbība un partnerattiecības, un es viņam pilnībā piekrītu. Es esmu referents par strateģisko partnerattiecību nolīgumu starp ES un Japānu. Un, kā jūs zināt, tad mēs vedam sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu, ekonomiskās partnerības nolīgumu un strateģisko partnerattiecību nolīgumu. Un līdz šim 40 jomas strateģiskajā partnerībā ir identificētas mūsu sarunās ar Japānu. Un es domāju, ka uh, neskatoties uz, um, jā, skatoties uz strateģisko uh, partnerību, tur ir identificēts astoņas konkrētas jomas, uh, kurās mēs gribētu sadarboties. Un es piekrītu tam, ko teica Nīna Džila. Mēs saskaramies ar situāciju, kurā trūks dinamikas, un kas attiecas uz strateģisko partnerību, turpat ir ambīcija trūkums, un tika jau teikts, ka nesenā notikuma attīstība ir eh, devas mums jaunus argumentus eh, dinamiskākai pieejai. Un es vēlētos, eh, lai nākamais uh, samits dodu to, to vajadzīgo grūdienu, stimulu turpināt eh, straujāk iet uz priekšu. Un šo 40 strateģiskās sadarbības jomu vidū ar Japānu bija arī veselības joma, un eh, man šķiet, ka tā būs pirmā reize, kad tā būs daļa no strateģiskas partnerības nolīgumu. Un es uh, neredzu, eh, kāpēc, lai mēs nesadarbotos ar Indiju šajā jomā, kaut vai ajūrvēts dēļ, kas jau ir pārstāvēta Eiropas Savienībā. Tātad es gribētu aicināt eh, tādu dinamisku un ambiciozu pieeju izvēlēties un atbalstu ziņojumu, kas atbilst manām vēlvēm. Paldies! Paldies! Un nākamais uh, ir Bašīrkungs no EKR grupas. Lūdzu! priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es gribētu apsveikt referentu Prēdas kungu ar viņu lielisko ziņojumu. Tas ir līdzsvarots, pozitīvs un pilns ar konkrētiem ieteikumiem. Eiropas Savienībai un Indijai patiešām ir jāstiprina sava sadarbība, lai veicinātu labklājību un drošību attiecīgajos eh, reģionos un citur pasaulē lai e, pastiprinātu jau um, līdzsvarotu ziņojumu, es gribētu piedāvāt sakojušos punktus. Indija nešaubīgi ir spērusi būtiskus soļus cilvēktiesību jomā un pamatbrīvību jomā pēdējos gados, cenšoties pārvērst uh, plašu valsti dzīvīgā demokrātijā. Tas ir tāds uh, cēls izaicinājums, un tomēr, kā jau uh, ziņojumā ir uzsvērts, joprojām ir pamatotas bāžas, proti ir uh, kastu diskriminācija, uh, nepienācīga attieksme pret minoritātēm un mazākumtautībām un reliģiskajām minoritātēm. Un es pilnībā piekrītu ka ir jāatbalsta visi pūliņi, lai panāktu visaptverošu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Indiju. Un tomēr brīvā tirzniecība un brīvi tirgi uh, iet roku rokā ar tiesiskuma un uh, cilvēktiesību uh, ievērošanu. Tas, manuprāt, ir pilnībā jāatspogļo gala tekstā. Runājot par Afganistānu, mums ir jāatceras, ka Pakistānai uh, ir joprojām jāmaksā smaga cēna par to, ka tā atbalstīja starptautisko koalīciju pret Talibanu un teroristiem. Tātad es uh, gribētu uzsvērt, ka tas ir Eiropas Savienības uh, Indijas un uh, pārējo valstu pienākums stiprināt koordināciju visā uh, Dienvidāzijas reģionā. Uh, Runājot par uh, Indijas un Pakistānas divpusējām attiecībām, šis uh, teksts uh, daudz par to runā, un, manuprāt, mums ir pēc iespējas skaļāk jārunā par uh, uh, vienu lietu. Tuvināšanās ir vajadzīga ne tikai, lai nodrošinātu ilgstošu mieru starp šīm divām lielajām valstīm, bet miers nav pašmērķis. Mums ir vajadzīgs miers, lai uh, veicinātu ilgtspējīgu attīstību un labklājību līdz pat uh, zemākiem sabiedrības slāņiem šajā reģionā. Un tas attiec arī uz Kašmiru. Un uh, tas ir uh, arī pieminēts ziņojumā, ka Indijas pārvaldītā Kašmīras daļa atpaliek visos cilvēku attīstības uh, rādītājos salīdzinājumā ar Pakistānas eh, Kašmīras daļu. Atzīsim, ka eh, jo brīvāki ir pamatiedzīvotāji savā rīcībā, jo labāks izredzes ir visiem. Paldies, paldies par uzmanību. Paldies. Es būtu labprāt tevis vārdu Eiropas ārējās darbības dienestam, bet izskatās, ka viņu vārdā neviens nav gatavs runāt. Uh, Tātad, Predeskungs, vai jūs gribētu vēl izteikties noslēgumā? Neviens cits negribēja izteikties. Lūdzu, jums vārds referentkungs. Lielas paldies, priekšstādātāja kungs. Nu, es esmu nedaudz uh, bēdīgs, ne uh, EAD, ne Indijas uh, vēstniecības pārstāvi nav klāt. Nu, varbūt, ka mēs varētu viņus uh, brīdināt uh, par diskusijām. Žēl, jo tas ir jautājums, kas ir nozīmīgs. Uh, un tas ir nozīmīgs visām politiskajām grupām. Nu, pat labāk es gribētu teikt paldies kolēģiem, kas ir uzstājušies. Esmu optimistiski noskaņots, jo redzēju arī tādas pozitīvas. Uh, atsauksmes ne tikai sociāldemokrātiem, kas vienmēr bijuši šajā lielajā koalīcijā un par kurām vienojamies citā sasaukumā, bet ēnu referenti un arī referenti Šabirkungs, piemēram, no konservatīvo puses un arī Van Ordena kungs, kas nevarēja piedalīties, viņš man ir uzrakstījis ziņu par to, cik ļoti nozīmīgi ir sadarbība un uh, vienots viedoklis. Tātad mēs gaidīsim grozījumus un varbūt, ja uh, mūsu priekšsādātājs Deivids Makalisters uh, piekritīs, tad uh, varbūt, ka varbūt pat agrāk varētu balsot, tas būtu ļoti veiksmīgi. Nu, jāraugās, kā uh, varētu konkrēti organizēt mūsu darbu. Liels paldies visiem un ceru. ka nebūs simtiem grozījumu. Nu, visi, kas vēlas kaut ko pievienot tūkstoši citos ziņojumos, nu, ceru, ka varēsim kon, mūsu uzmanību koncentrēt uz politiskām attiecībām starp ES un Indiju, nevis skatīt vēl tūkstoši citus jautājumus ārpus tām. Paldies! Paldies! Es nezinu, vai tā ir mana efektīvā sēdes vadība šodien, bet izskatās, ka visi grib ātri tikt galā. Bet eh, mums eh, ir eh, problēmas ar tūkojumiem, visi grib pārbīdīt uz priekšu termiņus, bet nu, mēs ļoti efektīvi strādājam šodien un arī vispār. Uh, Paldies visiem, kas izteicās un atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 5. mājas 12. Un laika grafiks ir tāds, kā norādīts, vismaz tagad. 19. Um, jūnijā mēs skatīsim otrais šo ziņojumu, un 20. jūnijā būs balsojums, un tad plenārsēdē balsojums būs septembrī. Tas būtu uh, 12. punkta noslēgums, un tagad pāriesim pie 13. punkta, kur uh, mēs uzklausīsim informāciju par uh, braucienu uz Palestīnu. Delegācijas attiecībā ar Palestīnu vadītājs to sniegs. Februārī bija brauciens uz uh, Palestīnu un Jeruzaleme. Uh, Uh, un uh, delegācija pieprasīja, bet neguva pieeju gāzes joslai. Protams, ka parlamentam būtu bijis jāsaņem šo pieeju, un tāpēc mēs uzklausīsim šī brauciena rezultātus. Aicinu uh, delegācijas attiecībām ar Palestīnu vadītāju sniegt īsu pārskatu par šo braucienu un arī sniegt uh, viņu ieteikumus un secinājumus. Lūdzu, jums, kolēģi, vārds uz sešām minūtēm. Jā, paldies, darbie kolēģi un kolēģis. Es gribētu teikt uh, paldies. Paldies uh, par iespēju šeit uh, uzstāties par uh, delegācijas vizīti Palestīnā. Un sākumā gribētu norādīt uz to, ka ir uh, bada streiks 17. aprīlī. Tas ir uzsākts Izraels cietumos streiko Palestīnas aizturētie. Streiks turpinās. Runa ir par pamatiesībām, arī ģimenes apmeklējuma tiesībām. Tāpat arī tiek prasīts, lai tiktu pārtraukta viņu aizturēšana bez tiesas lēmumu un bez procesa. Eh, runa iet par eh, cilvēku tiesībām un cilvēka cieņu attiecībā uz palestīniešiem. Mēs eh, lūdzam arī, lai delegācija dotos, lai izmeklētu šo aizturēto tiesības. Tagad par mūsu delegācijas vizīti. Mēs februārī viesojāmies šajās valstīs. Uh, tikāmies ar a, Palestīnas a, likumdošanas a, padomu un citiem politiskiem aktēriem, tāpat apmeklējām apmetnes, kas tiek būvētas. Būve, a, būvis aizvien paplašinās. Tāpat redzējām arī a, tos iedzīvotāju, kuru mājas apdraud nojaukšana. Konstatējām, ka okupācija aizvien tiek paplašināta. Mēs uh, konstatējām, ka arī bērni tiek uh, iesaistīti politiskajos uh, procesos, kas arī ir jaunāk par 14 gadiem bērni. Tāpat arī redzējām, cik slikti ir dzīves apstākļi iedzīvotājiem. Uh, delegācija turpinās uh, cīnīties par to, lai cilvēktiesības un uh, pamatbrīvības uh, tiktu ievērotas. Tas attiecams uz visiem cilvēkiem, īpaši uz bērniem. Tikāmies ar dažādām organizācijām, dažādu organizāciju pārstāvjiem, kas norādīja uz to, ka ir vīlušos par rasu diskriminējošu sistēmu, kas aizvien mazāk perspektīvu attīstīt jāatstāj divu valstu risinājumam. Oficiāli divu valstu risinājums aizvien tiek vēl uzturēts, taču tiek runāts arī par vienas valsts risinājumu. Likumdošanas pārvaldes vadītājs runāja arī par šo vienas valsts risinājumu, šie uh, izteikumi bija uh, viena no būtiskākajiem momentiem šajā ceļojuma laikā. Un bez tam uh, tika teikts arī vēl uh, kas cits. Palestīnas uh, valsts ir jāizveido formāli, taču um, vēl arī nav konkrētas darbības. Pat labam uh, nav tādas virzības uz uh, progresu. Institucionālie. Uh, pārvaldes orgāni nevar tikt attīstīti bez divu valstu risinājumu. Tāpat konkrēti piemēri tika minēti arī par uh, humanās uh, palīdzības aspektiem. Eiropa arī nevienmēr aktīvi atbalsta divu valstu risinājumu. Kā dzirdējām, tas ir saistīts ar ministru padomus viedokli. Komisija pārsvarā nodarbojas ar humāno palīdzību. Taču mēs katrā gadījumā atbalstam divu valstu risinājumu. Tieši tagad nepārāk daudz, kas ir sasniegts. Šie jautājumi risināšanā palestīnieši mēģina izturēt ārkārtīgi sarežģīto ikdienas dzīvi. Mēs redzējām, cik ļoti sarežģīti ir apstākļi. Uh, Šeit nu, praktiski ir ļoti grūti runāt par divu valstu risinājumu attīstīšanu, jo mm, apmetņu celtniecība paplašinās un miera process nav a, a, turpināts. Mēs piedāvājam sekojošo pirmkārt. Ir nepieciešams steidzams politisks risinājums divu valstu risinājums jāturpina, pirms šī iespēja ir zaudēta. Mēs lūdzam padomu, steidzam kaut ko darīt šajā virzienā. Otrakārt, Palestīnas atzīšana kā valsts ir absolūti nepieciešama. Nevaram uh, turpināt divu valstu uh, risinājumu atbalstīt, ja neatzīstam abas valsts. Lūdzam kolēģus dalību valstīs sadarboties, lai Palestīnas atzīšana notiktu dalību valstīs ES. Treškārt, ir nepieciešama nacionālās a, vienotības a, valdība. Ir nepieciešams arī drīz jauns vēlēšanas, ir nepieciešams regulārs vēlēšanas. Tagad par Palestīnas pašpārvaldes a, institūcijām. Arī Eiropas Savienībai turpmāk jāsniedz palīdzība Tāpat arī jākontrolē, lai līdzekļi tiktu pareizi kontrolēti, cilvēktiesības ievērotas, atbalsts sniegts, cilvēktiesības jāievēro. gribam uh, uzsvērt tāpat arī to, cik uh, nozīmīga ir uh, rezolūcija. Rezolūcijā ļoti skaidri tiek nosodīta uh, apetņu politika, ANO drošības politikas um, rezolūcija uh, uzmanīgi jāievēro. Uh, Aizdemarkācijas līnijas uh, drīkst celt apmetnes, visādi citādi tā ir palestīniešu teritorijas okupācija, tāpat arī ar Izraēlu iznotajās programmās jāuzsver, ka nav akceptējama apaņu celtniecībā aiz demarkācijas līnijām jāatgriežas pie priekšējiem risinājumiem, ļoti skaidriem teritoriāliem risinājumiem jādod, jāliek liels uzsvers uz to. Tāpat ANO rezolūcija jāievēro drošības padomas secinājumi strikti jāievēro un politiski jāīsteno. Ievērojot uh, produktu marķēšanas nozīmīgumu no uh, okupētajām teritorijām. Arī mums jārīkojas ļoti strikti šeit. Ir jāievēro Eiropas Savienības tiesības. Tās ļoti uh, strikti jāievēro. Mēs esam uh, pret apmetņu izpostīšanu, uh, taču uh, mēs tikai politiskiem soļiem uh, varēsim rīkojoties uh, sasniegt uh, divu valstu uh, risinājumu Visādi citādi pieauga risks, ka a, turpināsies radikalizācijas a, pieaugums. Pieaug iedzīvotāju skaits, vairāk a, elektrības enerģijas un arī lauksaimniecības zemes būs nepieciešams. Gāzes izolācija ir bīstama tas noved pie turpmākas radikalizācijas, aizceļošanas. Tāpat jānorāda uz apdraudējumu no e, Izraēlas. Tas ir bīstami gan Izraēlai, gan Palestīnai. Dārgie kolēģi, e, es un dalību valstīm jārīkojas aktīvi, lai divu valstu risinājums patiesi tiktu īstenots. Paldies! Paldies! par šo informāciju, par um, jūsu delegācijas darbu Palestīnas pašpārvaldēm. Šķiet, ka neviens nav pieteicies, pārbauda neviens. Līdz ar to. Tas tiks atspoguļots protokolā un uh, liels paldies, ka atnācāt un pastāstījāt uh, par uh, statusu quo. Tas noslēdz 13. punktu darba kārtībā. 14. punkts. Pieprasa sagatavošanās darbus. Vai mūsu viesi jau ir ieradušies? Šķiet, ka jā. Nu, tad viņi tūlīt dosim viņam iespēju mums pievienoties un um, divas minūtes tad pauzīt un tad turpināsim. <clears throat> now, now in stereo, so we are improving technology. Tehnoloģijas uzlabojas. Man ir labāk dzird tagad uz sanāksmes beigām kolēģi. 14. punkts. Pēdējais punkts starp kārtībām. Runa ir par viedokļu apmaiņu par cīņu pret nesodāmību, ņemot vērā starptautisko kriminālties un Romas uh, statūtu kampaus grozījumus. Pieņ, lēmums tika pieņems 2016. gada 5. oktobrī. Startautisko kriminālu tiesu nodibināja Romas statūtu palīdzību, tam stājoties spēkā 62. Mm, gada 1. jūlijā. E, tiek e, attiecīgi e, nodibināta krimināla tiesas struktūra un noziegumi ko uh, starptautiskā krimināla tiesa izmeklē, bet agresija, agresijas uh, izpausme uh, gan bija viens no noziegumiem, bet uh, tās definīcijas statūtos nebija. Līdz ar to to grozīja ar Kampalas grozījumu, ko tā arī sauc Kampalas grozījums. Tātad agresijas noziegums. Šo um, definīciju definē uh, ar eh, ANO eh, dokumentu 3314. Un eh, te mēs runājam par, cit, par uzbrukumu citai dalību valstī, citas dalību valsts sauszemes vai jūras robežas blokādi, ja intervenciju citas valsts teritorijā, iejaukšanās, militārā iejaukšanās citas valsts suverenitātē vai arī teritoriju svešu tad, teritoriju izmantošana vai arī trešo valstu teritoriju izmantošana kā tranzīta teritoriju, lai iejauktos kādas citas valsts teritorijā. Tagad, um, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, uh, jāpieņem lēmums par šiem grozījumiem un 124 līgumslēdzēju pušu sapulcē vajadzētu pieņemt šo lēmumu ar balsu vairākumu. Ar mums šodien ir trīs eksperti, eksperti Kampalas grozījumu kontekstā. Uh, šo grozījumu pieņemšana varētu ietekmēt starptautiskās krimināltiesas darbību. Kimberlī Prosta ir um, starptautiskās krimināltiesas uh, uh, priekšsēdētāja, kabineta priekšsēdētāja mm, Hāgā. Viņa uh, arī strādāja uh, agrāk uh, Dienvidslāvijas tribunālā, tad bija šo Dienvidslāvijas tribunālā, un uh, arī Kanādā viņa ir strādājusi tieslietu departamentam, tad cerams, ka viņa ir vēl daudz amatu, bet, nu, svarīgākos būšu uzskaitījis. Nākamais eksperts ir uh, Dāvids Donāts Katins, kas uh, ir ģenerālsekretārs organizācijā deputāti globāla rīcībai Ņujorkā. Uh, viņš uh, uh, vada praktiski šo bezpēļņas starptautisko tīklu, kur darbojas 140 um, parlamentu pārstāvji visā pasaulē. Uh, viņ, pateicoties viņam tika ratificēta 76 no, mm, tas ir statūtus ratificēja 76 no 122 līgumslēdzējām pusēm Romas statūtu valstīm. Un pēdējais eksperts ir Stefans Berīga, kas ir uh, Lihtenšteinas misijas Eiropas Savienībā vice direktors Briselē. Viņš strādā tiesiskuma cilvēktiesību jomā. Viņš eh, bija ģenerāla asamblējas sestās komitejas vice priekšsādātājs 2006.7. gadā. Viņš eh, piepalīdz arī starptautiskās krimināla tiesas darbos viņam ir zinātniskais grāds no Kolumbijas universitātes un uh, doktora Jūris uh, grāds no Vīnes universitātes Austrijā. Tagad uzklausīsim visus ekspertus, sāksim ar Prostas kundzi. Paldies! Nu, prieks runāt uh, par nesodāmību. Startautiskās krimināltiesas uh, kontekstā. Es saprotu, ka mēs koncentrēsimies uz agresijas noziegumu, mm, tad varbūt kolēģi vairāk par to runās um, un arī paskaidros uh, ICC šī brīža mandātu un izaicinājumus. Svarīgi, uh, ka priekšsēdētājs norādīja uz tiesas mandātu, proti Jau tika norādīts, ka agresijas definīcija ir tas, ar ko tiesa šobrīd notarbojas, un ļoti svarīgi ir um, virzīties uz priekšu, bet svarīgi arī atzīt, ka tiesa ir arī pamatmandāts, proti uh, vainīgo pušu vajāšana juridiskā uh, kārtā. Šobrīd notiek desmit izmeklēšanas. Ugandā, Demokrātiskajā Kongo republikā, Darfūrā, Sudānā, Kenijā, Dienvidāfrikas republikā, Kodivārā, Malī un arī eh, Grūzijā. Deviņas valstis uzskaitīja, bet ir divas izmeklēšanas Centrāla Afrikas republikā. Tātad kopumā desmit izmeklēšanas. Droši vien Āfrikas kontekstā svarīgi piemērināt, ka piecos gadījumos šīs lietas pašas valstis nosūtīja tiesai. Divos, divos gadījumos drošības padome novirzīja šīs lietas tiesai. Tātad ir tikai trīs gadījumi, kur prokurā, prokurors uh, Tad Kenijas, Kodivāras un Grūzijas gadījumā e, pats izlēmis e, izmeklēt ši, šo situāciju. Tad notiek arī trīs e, prelimināras izmeklēšanas - Afganistānā, Burundi, Kolumbijā, Gabonā, Gvinējā, Irākā, tas kā ar Lielbritānijas karaspēku, Nigērijā, Palestīnā, Komorā, Grieķijā un Ukrainā. Tātad šīs ir preliminārās izmeklēšanas saskaņā ar Romas statūtiem, ar ko tiesa arī nodarbojas Hagām. Tiesas galvenajā mītnē skata daudzas lietas. ICC pagājušo gadu bija īpaši aizņemta, bija trīs spriedumi pasludināti, viens no tiem ir finalizēts, septiņi cilvēki nosodīti šai sakarā, un uh, tās paver jaunas uh, darbības iespējas uh, ICC. Vienā gadījumā apsūdzētais sevi atzina par vainīgo, un tad ir arī Timbuktu lieta par kultūra īpašuma iznīcināšanu. Uh, Tad bija viens uh, seksuālās dabas uh, noziegums. Uh, un tad arī liecinieku iebiedēšanas gadījums, ko izskatīja um, arī pagājušā gada trīs lietas, skatīja vienlaicīgi. Situāciju Ugandā, DRC un Kodivārā tas saistīts ar narkotiku kontrabandu. Papildu, tam papildus eh, četras izmeklēšanas eh, šobrīd praktiski norisinās, ir vēl operatīvas, un eh, tas ir vienreizēji, vienreizēji iespēja, ko uh, piešķir Romas statūti. Tiek skatīts vēl divas apelācijas sakarā ar tiesas spriedumiem, interlokutārais darbs un uh, ar reparācijām saistīta lieta. Tātad tiesai tiešām ir ko darīt. Bet man prieks uh, apspriesties ar jums uh, par tiesas darbību un izaicinājumiem, ar ko tā saskaras. Daži ir iekšējie. Ja un tiesa pati var kontrolēt situāciju, citi ir ārpus tiesas kontrolas. Runājot par um, ICC darbiem, principam mm, ir saikne starp izmeklēšanu un uh, izmeklēšanas efektivitāti, un tur uh, ICC tiek daudz kritizēta. Un ICC tik tiešām ļoti paškritiski rēģē uz šiem pārmetumiem. Priekšsādātāji dara visu, lai uzlabotu efektivitāti tiesnešiem. Ir paredzēts, paredzēta virkne pasākumu, lai uzlabotu tiesas darbu efektivitāti un attiecībā uz laika grafiku uzlabojumi jau ir konstatējami. Uh, Tas eh, gan ir process, kas turpinās, un tas ir ļoti svarīgi starptautiskās krimināltiesas darba efektivitātei. Bet droši vien jūs esat dzirdējuši ko citu, kādus citus pārmetumus. Un eh, te runa ir par apstākļiem ārpus eh, tiesas kontrolas, visu pirms ICC un Āfrika. Te pastāv liela spriedze tiek kritizēts, ka tiesa fokusējas uz Āfriku, tiek eh, pārāk detalizēti izskatīta Āfrikas situācija. Pagājušo rudenī trīs Āfrikas valstis pat uh, uh, atteicās no Romas statūta piemērošanas, praktiski izstājās no mm, šiem statūtiem, bet tas jāskata kontekstā. Āfrika bija donoru reģions uh, Romas statūtu finansēšanai, mm, runājot par instrumentālo līdzdalību. Āfrikas grupa ir vislielākā reģionālā grupa. Un ir daudz iemeslu, kāpēc ar Āfriku, uh, attiecībām ar Āfriku, uh, attiecībās ar Āfriku pastāv šī spriedze. Uh, Nu, ne pēdējais no šiem iemesliem ir tas, ka es pieminēju piecas valstis pašas eh, nosūtīja savas eh, lietas krimināla tiesai. Runa bieži ir par vardarbības upuriem un palīdzību viņiem Ir arī citi iemesli, kāpēc uh, tik daudzas izmeklēšanas ir uh, koncentrētas uz Āfrikas kontinentu. Mm, svarīgi tomēr saprast kontekstu. Tiesa daudz strādā ar Āfriku. Tagad uh, divi uh, atteikumi ir apvērsti. Centrāla Afrikas Republika un uh, Gambija. Eh, sekoja Centrāla Afrikas piemēram pēc eh, valdības eh, rotācijas arī no Burundī ienāca pieteikums par atsaukšanu, bet no citām valstīm pagaidām neienāk šādi signāli. Tātad kritika izskanēja par Āfriku bet arī vispārīgāka kritika par to, kāpēc tiesa fokusējas tikai uz uh, atsevišķiem atlasītiem reģioniem, nu, piemēram, vardarbības uh, ir gana arī citur, Sīrijā, tika pieminēta, kāpēc tiesa neskata situāciju Sīrijā, piemēram. Nu, iemesli gan ir tādi, ko tiesa nevar kontrolēt. Tiesas darbība uh, tiek regulēta statūtiem ar līgumiem, tātad līgumslēd, Romas statūta līgumslēdzējas puses, 124 eh, valstis eh, kopumā kontrolē tiesas darbību un šīm valstīm ir balstiesības eh, atkarībā no teritorijas un tad arī pilsonībai. Uh, Eh, ir nozīme vienkārši tiesai nav universālās jurisdikcijas un universālās piemērojamības, un ICC respektīvi nevar izmeklēt dažas no šīm situācijām. Mm, tad vienkārši ir ārpus tiesas darbības jomas. Kā to var labot? Eh, vairāk līgumslēdzēju pušu var pievienoties Romas statūtiem Mēs runājam par tādām vērtībām kā solidaritāte, miers un stabilitāte, palīdzība cietušajiem, kā tas būtu tāds ļoti pozitīvs signāls iespējams. Par to varat padomāt. Un um, mans pēdējais komentārs. Mūsu partners uh, ir Eiropas Savienība, un mēs esam ļoti pateicīgi. Uh, Eiropas Savienībai par ICC sniegto atbalstu, operatīvo eh, sadarbību, politisko atbalstu, arī no parlamenta puses. Tad mēs jūtam šo atbalstu, un eh, šī sadarbība ir ārkārtīgi svarīga ICC. Ir vēl daudz citu aspektu, kam varētu pieskarties. Uh, bet tomēr neaizmirsīšu, ka te ir vēl divi kolēģi, kas vēlas izteikties, tā kā došu vārdu viņiem. Liels paldies jums! Tagad došu vārdu mūsu nākamajam runātājam Katina kunam, kungam. Desmit minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Un eh, esmu ļoti priecīgs, ka var būt šodien šeit, eh, un man ir arī liels gods eh, būt uh, De Gasperī kunga ēkā, esmu arī itāls. Un es gribētu atzinīgi vērtēt Eiropas parlamenta paveikto, tāpat kā Prostas kundze to darīja, jo Eiropas parlaments ir bijis eh, starptautiskās krimināla tiesību uh, Uh, lietas uh, aizstāvis jau tad, kad starptautiskā sabiedrība mēģināja izveidot starptautisko kriminālu tiesu bijušajai uh, kri, Dienvidslāvijai un arī Ruandai. Un es domāju, ka Eiropas parlamenta darbs ir bijis ļozīmīgs. Šobrīd vairāk kā 24 tūkstoši Āfrikas upuru ir pieteikušies piedalīties uh, tiesas procesā starptautiskajā krimināla tiesā. Vairāk kā desmit tūkstošiem ir lokustandī status piešķirts kā um, dalībniekiem. Vairāk kā seši tūkstoši Grūzijas upuru arī pieteicās pirms tiesas procedūrās tiesā. Tas nozīmē, ka uh, šie cilvēki ieradās uh, uz uh, Hāgu, lai paustu savu viedokli šajos Rīgajos jautājumos. Es uzskatu, ka tas, ir, uh, tas pierāda uh, tiesas veiksmīgo darbību. Un uh, iebildumi pret kriminālu tiesu bieži vien ir no tiem, kas uzskata, ka viņi ir virs likuma, ka viņi uh, nav apmierināti ar to, ka ir tiesa Hāgā, kas uh, varētu, e, ja viņu e, valsts nevarētu veikt neatkarīgu e, izmeklēšanu, iejaukties, kā tas ir noticis, kad tiek veikt šādi masveida noziegumi. Starptautiskā krimināla tiesa ir ļoti ietekmīga institūcija, un tas vien, ka tā um, sasniedz savu mērķi, uh, Um, mēs arī saskaramies ar opozīciju. Uh, starptautiskā krimināla tiesa izpild savu mandātu arī Āfrikā, un tāpēc ir tāda dabīga individu reakcija, kur daudz no tiem ir uh, valstu vadītāji, kur labprāt uh, rīkotos neierobežot, bet tagad pret viņiem ir izdoti arestu orderi par genocīdu, noziegumiem pret cilvēks un tā, tā tālāk. Un līdz ar to viņiem ir uh, jārīkojas uh, pienācīgi. Uh, Šobrīd tiek uh, pastrādāti masveida noziegumi uh, pasaules daļās, kas nav uh, starptautiskās krimināla tiesas uh, jurisdikcijā, piemēram, Sīrijā, kas ir visasņēnākais konflikts pasaulē šobrīd. Mūsu organizācija parlamentārieši globālai rīcībai un arī uh, nevalstiskās organizācijas eh, kā Amnesty International un Human Rights Watch, mēs eh, vēršamies pret jebkādu nesodāmību, kas eh, neļauj darboties starptautiskai krimināltiesai, jo īpaši to mēs pilntiesīgi redzējām, ka 2014. gada maijā tika izteikts veto drošības padomē pirms Mosulā uh, Um, bija šie notikumi, un tad eh, Ķīna un Krievija eh, uzlika veto Francijas priekšlikuram, kur atbalstīja visas citas eh, dalībvalsts drošības padomē pār situāciju Sīrijā, lai to novirzītu uz starptautisko krimināltiesmu. Tas vienkārši bija tā kā vēlreizējs apliecinājums nolīgumam, kas jau bija panāks, proti, ka tika radīta nesodāmības zona Sīrijā, un ir arī citas konflikta situācijas, kur tiek uh, veikti uh, masveida noziegumi, piemēram, Jemenā, kas netiek tik daudz apspriests, bet tur ir pierādījumi, ka ir panāktas vienošanās, lai um, slēptu noziegums, kas ir paveikti. Tātad ir ļoti nopietns šis nesodāmības jautājums pasaulē šobrīd, bet lielākajā daļā uh, gadījumu tas notiek ārpus uh, starptautiskās krimināla tiesas uh, um, jurisdikcijas piekritības zonas. Viens no aizkanostojošākajiem uh, liecībām, uh, to mēs uzklausījām Centrālā Afrikas Republikā, es atvainojos Kongo Demokrātiskajā Republikā pirms dažiem mēnešiem, kad uh, opozīcija noteica uh, vienu die, vienā dienā septembrī uh, Kinčasu par uh, Uh, mirušo pilsētu, La Ville Morte, un tur tika gaidīts, ka būs pārkāpumi pret protestantiem, un toreiz uh, tika aicināts uh, mums tikties ar uh, citiem politiskiem pārstāvjiem, deputātiem no dažādām politiskā spektra pusēm, un tad līdz ar to izvēr, izplatījās ziņas, ka uh, prokurora birojas ir pārstāvēts pilsētā, un eh, tāpēc arī neviens netika skarts, un tas eh, mūsuprāt ir tāpēc, ka ICC tur bija klāt. Mēs nevaram saskaitīt uh, un uh, ieskaitīt lietas, kas nenotiek, bet realitātē mēs zinām, ka daudzi lēmumu pieņēmēji paturprātā to, kas varētu notikt tālāk. Līdz ar to viņi varbūt neizdod pavēles, kas uh, varētu radīt masveida uh, noziegumus, kurus pēc tam varētu izmeklēt tiesa. Nu, jā, tas nav nekāds brīnuma līdzeklis, kā atrisināt uh, konflikts pasaulē un cilvēktiesību pārkāpumus un uh, veicinātu. Uh, demokrātisku pārēju, bet uh, bieži vien tas var palīdzēt. Un tad es nonāku pie ceturtā vissvarīgākā punkta, un tas ir agresijas noziegums. Tie ir noziegumi, kurus veic līderi. Tie ir masveida noziegumi, kuri var izmantot valsts aparātu vai uh, nevalstiskos spēlētājus, kam ir spēja veikt uh, plašu mēroga militārus uzbrukumus, galvenokārt vērstus pret civiliedzīvotājiem. Nurnbe Nurenbergā um, 54. gadā tika runāts par daudziem uh, noziegumiem pret cilvēkiem, uh, pret cilvēci, tur bija runa par kara noziegumiem un par uh, noziegumiem pret mieru. Noziegumi pret mieru tika izņemti ārā un tie eh, netika um, ehm, tiesāt šajos te uh, tribunālos, jo tas tika skatīts kā uh, ne startautiski vai iekšēji uh, bruņot konfliktu rezultāti. Un 48. gadā, kad Romas statūti tika pieņemti, un es atceros, uh, Eh, kāda tiesneša eh, eh, runu pirms trim gadiem šeit parlamentā, kad mums, viņš mums atgādināja, ka agresijas noziegums ir iekļauts 5. Romas statūta pantā ar um, domu, ka uh, Eh, ir jāatgriež pie 45. gada, un šobrīd mēs esam 2017. gadā, ir 35 valstis ratificējušas, eh, jo Argentīna eh, to ir ratificējusi, bet varbūt tomēr 34, jo varbūt tas vēl nav noslēgts, un šogad pusēm ir jābalso, vai uh, aktivizēt tiesas jurisdikciju par šo te agresijas noziegumu. Pēc Barbāras Lokpīlers Eiropas parlamenta deputāts iniciatīvas 2014. gadā gandrīz vienbalsīgi tika pieņemta Eiropas parlamentā rezolūcija. Ja pareizi atceros, tad bija tikai viens, kas balsoja pret, un šajā rezolūcijā eh, tika aicināts uh, uh, sniegt plašu atbalstu kapals grozījumiem. Uh, un tiesas jurisdikcijā šajā jomā. Tas ir pozitīvais uh, aspekts, bet kā jau katrā kompromisā ir arī uh, ierobežojumi. Un proti, agresijas noziegumi, kā jau jūs to uh, noskaitījāt priekšādātāja kungs uh, sākumā, kā tas bija 33.14 Eh, ģenerālas asamblējas rezolūcijā pieņēmts 74. gadā, tur bija ierobežojumi, jo ir pirmais pāns, kas saka, ka agresijas noziegums notiek tikai tad, ja militārs vai politisks valsts līdelis eh, nelegāli pasūta vai īsteno vārdarbību pret kādu citu valsti, kas pēc būtības vai apjoma pārkāpj apvienoto nāciju hārtu. Tātad šis slieksni tika iesliegs tātad par smagumu, raksturu un apjomu. Tātad, lai ierobežotu agresijas nozieguma um, uh, raksturu, lai nebūtu nekādu pārpratumu, nekādu pelēko zonu, lai uh, legālu spēka uh, lietošanu, kas varbūt nebija tādā apjomā kā otrajā pasaules karā vai citos karos, lai nodrošinātu, ka kompromisu varētu pieņemt visi. Un patiesībā to visi pieņēma, jo to pieņēma ar konsensu. Joprojām tiek diskutēts par to, kā uh, interpretēt uh, spēkā stāšanos uh, vai interpretāciju. Tas ir uh, Eh, tehniskas detaļas, bet mēs eh, parlamentārieši globālai rīcībai organizācijā mēs eh, vēlamies, lai tiktu skatīt šie jautājumi kā 45. gadā. Eiropas Savienība, un es ar to beigšu, Eiropas Savienība joprojām var kaut ko mainīt. Tā ir to izdarījusi arī Pagātnē tā ir uh, vienīgā reģionālā pārnacionālā organizācija ar kopīgu pozīciju un rīcības plānu. Proti ir aktivitātes uz vietas, ir eh, dažādi pasākumi, ir uh, politiskas klauzulas, piemēram, Kotonu nolīgumā. Ir dažādi instrumenti, bet ļaujiet man norādīt tikai uz vienu šobrīd, lai precīzi uz to norādīt. Es domāju, ka Eiropas Savienībai tā ir bijusi spēcīgā, bet tai jābūt vēl spēcīgākai, um, veidojot partnerattiecības ar Ukrainu, lai tad, kad tā beidzot ievēros to, uh, kas tika panākts Ukrainas asociācijas nolīgumā. Tā ir valsts, kuras daļa uh, ir nelikumīgi uh, okupēta agresijas noziegums, protams, uh, nestāsies spēkā retrospektīvi, tas stāsies spēkā tikai 2017. gadā, un tas uh, tomēr, kā jau mēs apspriedām ar Ukrainas rādas parlamentāriešiem, vismaz trīsais to apspriedām, kara noziegumu vai noziegumu pret cilvēku um, pastrādāšana, to var kā vainu pastiprinošu faktoru ņemt vērā tiesā. Un Ukraina ir Romas statūtu puse, uh, un uh, uh, viņi varēs arī uh, pozitīvi balsot par to, lai tiktu aktivizēta šī jurisdikcija attiecībā uz ag agresijas noziegumiem. Es tātad aicinu parlamentu aicināt visu Eiropas Savienību, lai um, uh, aicinātu Ukraiņus darīt to, ko tie ir solījuši. Viņi šīs izmaiņas veica konstitūcijā, bet viņi to vēl nav ie, uh, ieviesuši un viņus varētu arī pievienot Romas statūtu klubam. Paldies, un tagad trešais runātais Barīgas kungs, Dens, desmit minūtes lūdzu. Thank you very much, Chair. Paldies priekšsādātājiem. Liels gods uzstāties eh, šajā komitejā šodien. Diezgan arī liels izaicinājums sakot līdzi tam, ko uh, saka šie lieliskie eksperti. Nu, tas bija divas ļoti visaptverošas prezentācijas. Es varbūt mēģināšu sniegt vairāk uh, fona informācijas par agresijas noziegumu un varbūt uh, pastāstīšu vairāk uh, juridiski un politiski, uh, cik svarīgi uh, ICC ir agresijas nozieguma uh, precīzāka definēšana. Ja jau mēs eh, runājam par eh, ICC eh, vēsturi, nu te jāsāka Nirnbergas tribunāliem, toreiz pēc otrā pasaules kara nacistus un Japāņus sauca pie atbildības par viņu noziegumiem pret mieru. Un es uzskatu, ka noziegums pret mieru ir pilnībā pielīdzināms agresijas noziegumam. Nu, bet toreiz to tā sauca. Toreiz Šie cilvēki tika notiesāti par plānošanu, sagatavošanu, iniciešanu, agresijas kara, tātad sagatavošanu un iniciešanu. Bet kas bija agresija, nebija toreiz skaidrs, nebija īsti definēts. Nā, ANO ģenerāla asamblējai vajadzēja vairākus desmit gadus, lai saprastu, ko nozīmē agresija, lai definētu šo jēdzienu. Un no vienas puses um, mums jādiferencē, kas rakstīts ANO harta, divi četri punkta, jūs atradīsiet um, uh, definīciju spēka pielietojumam, bet agresija sniedzas pat tālāk par spēka pielietojumu. Tas ir kaut kas um, nopietnāks. Un 74. gadā ģenerāla asamblē vienojās par vienotu definīciju, uh, kas bija balstīta uz 2.4 Uh, punktā no hartā, tātad uz spēku pielietojuma definīcijas un principam. Uh, priekšsēdētājs sākumā jau teica, viņš uzskaitīja šos uh, punktus. Uh, iebruk, iebrukšana, bombardēšana un tā tālāk, nu, visi šie akti uh, atrodami arī ANO hartā un tiem uh, nav jānotiek uh, pašaizsardzības nolūkos, un tiem nav jābūt sankcionētiem, lai to, tos pielīdzinātu agresijai. Tātad definīcija mums bija. Bet mums nebija uh, agresijas nozieguma definīcijas, lai uh, skatītu individuālas lietas tiesā. Tāpēc 98. gadā notika Romas statūta konference, kur, kā jau izskanēja, delegācijām ir izdevies uh, paredzēt tādu tādu īpašu tukšu vietu statūtu tekstā. Nu, piemēram, 78. punktā ir ierakstīts, ka, ka Romas statūtu līgumslēdzējas puses vienojas par agresijas noziegumu pastrādātāju vajāšanu. Pat, ja agresijas nozieguma definīcijas nebija, bet uh, teksts parādījās, un tas noveda pie labākas skaidrības tiesiskās noteiktības jurisdikcijai. Tātad viss šis darbs notika starp 2003. un 2010. gadu, un to vadīja Lichtensteinas vēstnieks ASV Ņujorkā. Nu, godīgi sakot, varbūt eh, tāpēc esmu šeit šodien, lai pastāstītu varbūt eh, vēlāk nedaudz vairāk par šīm sarunām septiņu gadu laikā. Bet, principā, runājot par Kampalas grozējumiem, mēs nonācām pie diviem secinājumiem. Visupirms agresijas definīcija. Mēs runājām par nopietnāku spēku pielietojumu, ko aizliedz ANO harta. Uh, Un jau 2009. gada februārī mēs eh, vienojāmies eh, par šo definīciju gadu pirms Kampalas konferences. Tātad definīcija kā tāda nav pārāk apstrīdēta. Un toreiz eh, to pieņēma ne tikai ICC līgumslēdzējas puses, definīciju pieņēma īpašajā darba grupā, kas bija atvērta visām ANO dalību valstīm, ICC līgumslēdzējas puses vai nē. Visi varēja ierasties un vienoties par agresijas definīciju. Tad, tad eh, nelikumīga spēku pielietojuma nopietnāka forma aptuveni. Nākamā pakotne skāra eh, juridiskus aspektus. Tas bija sarežģītāk, tur arī bija vairāk tehnisku detaļu. Bet runājot par jurisdikciju, tu var sameklēt vismaz divas eh, problēmu blokus. Vispirms, kāda ir ANO drošības padomas loma runājot par ICC uh, agresijas noziegumu izmeklēšanu turpmāk? Un šeit mums ir izdevies sameklēt lielisku kompromisu. ICC nebūs atkarīga no iepriekšējās autorizācijas no ANO drošības padomas puses, lai izmeklētu agresijas noziegumus. Uh, Ir vēl daži pirmsnosacījumi, kas jāizpilda šādā gadījumā, bet principā mums ir izdevies garantēt ICC neatkarību no drošības padomas, izmeklējot agresijas noziegumus. Otrā jurisdikcijas pakotnes eh, daļa eh, skāra eh, piekrišanu, dalībvalstu piekrišanu. Ja dalībvalstis piekrita šādai jurisdikcijai, cik uh, Uh, plašas, šeit būtu ICC kompetences attiecībā uz izmeklēšanu. Mm, tas bija tas interesantais attiecībā uz ICC statūtiem. Mūsu gadījumā nav nepieciešama visu iesaistīto valstu piekrišana. Ja ICC uh, pilsonis pastrādā noziegumu um, mm, ICC valsts teritorijā, uh, tiesa ir jurisdikcija pat, eh, ja viņa pilson, pilsonības valsts nav ratificējusi Romas statūtus. Bet tad runa bija arī par uh, izmeklēšanas sistēmu un jurisdikciju. Dažas uh, valstis uh, vēlējās paturēt savu sistēmu. Tad, tad um, jurisdikcija varēja iestāties katrā gadījumam, bet citas valstis domāja, ka tas iet pārāk tālu un vēlējās kaut ko konservatīvāku līgumu sistēmā un uzstāja uz piekrišanu, piekrišanas sniegšanu kā tādu no uh, skārtās valsts. Nu, rezultātā mēs vienojāmies par kompromisu, kas uh, ierobežo uh, tiesas kompetences, uh, jo pastāv tā, tāda piekrišanas uh, sniegšanas sistēma. No vienas puses mēs izslēdzam valstis, kas nav Romas statūta valstis, tiek izslēgti gan potenciāli agresori, gan cietušie. Un, ja runa ir par līgumslēdzējām pusēm, mums ir optaut sistēma ar prezumpcija, ka viņiem jāakceptē jurisdikcija. Uh, bet uh, viņi var arī uh, izvēlēties ne, to nepiemērot, tā teikt, optaut iespēju. Skatot uh, situāciju Kampalā, mēs vienojamies par īpašu aktivizēšanu, īpašas aktivizēšanas mehānismu, jo valstis nebija gatavas uh, sākt izmantot šo mehānismu uzreiz, tās vēlējās laiku, lai padomātu. Uh, un izvirzīja kritērijus. Tad vismaz 30 uh, ratifikācijas, lai būtu politisks atbalsts un līgumslēdzēju pušu lēmums, lai aktivizētu šos grozījumus, kampālus grozījumus. Un tas uh, var notikt ne agrāk par 2017. gadu. Mēs esam 2017. gadā, diskusijas notiek un lēmumu gaidām šī gada decembrī. Runājot par ratifikāciju, mums jau ir 34. Es piebalsošu Davidam. Paldies Eiropas parlamentam par 2014. gada pieņemto rezolūciju. 18. dalība valstis ratificēja grozījumus un cerams to darīs arī pārējās. Davida teiktais par aktivizēšanu Un te bija strīdi par tehniskām lietām, par optautu mehānismu, un to labprāt paskaidrošu tālāk jautājumu atbilžu sesijā. Noslēgumā pāris komentāri par kampalas grozējumu svarīgumu. Pirmais kampalas grozējumi likvidē robu starptautiskajā krimināla likumā, agresijas eh, noziegumu neizskatīja kopš Nirnbergas un Tokijas eh, tribunāliem, un tas ir būtiski. Tagad ICC ir iespēja eh, izmeklēt agresijas noziegumus. ICC var izpildīt ANO hartas svarīgāko noteikumu. ICC var aizliegt nelegālo spaku pielietojumu, īpaši nopietnos gadījumos. Otrkārt, vai ICC skatīs daudzus agresijas gadījumus. Droši vien tādu nebūs daudz, jo jurisdikcija ir ļoti limitējoša šeit. Bet eh, ir arī īsti, īstas priekšrocības, ka tāda iespēja pastāv, tik runāts par ICC, par to, ka ICC ir ļoti aizņemta, varētu domāt, ka agresies eh, noziegumi vēl vairāk noslogos tiesa, bet īstenība daudzos gadījumos skata nevienu noziegumu, bet vairāku noziegumu pastrādāšanu. Un agresijas noziegumu ir ļoti vienkārši izmeklēt, jo to pastrādā līderis. Un vieglāk ir pierādīt, ka līderis ir gribējis iebrukt citā valstī un paredzējis, uh, ka viņa karavīri pastrādā kara noziegumus. Tad eh, tieši izmeklēšanas kontekstā tas atvieglo tiesas darbību. Un trešais eh, punkts skar eh, pašmāju situāciju. Vēl pirms Kampalas, bet arī pēc tam pašmāju krimināla tiesas kriminalizēja agresijas noziegumus. ICC šajā gadījumā bija ierobežotas kompetences. Uh, bet tagad pašmā nacionālās tiesas var kontrolēt situāciju, ja valdības iespējams plāno vai uh, būs pastrādējušas agresijas noziegumu, un to nevar novērtēt par zemu. Tas viss no manis atbildēšu uz jautājumiem. Paldies par šīm prezentācijām. Tagad uzklausīsim jautājumus. Vispirms Lohbīleres kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Pirms uzdot savu jautājumu, godīgi sakot, mums bija ietaupīts vairāk pa pusstundu, sākot šo punktu, šī punktu izskatīšanu. un mūsu fokus šeit bija virzīts uz kara noziegumiem, genocīdu, un mūs ļoti interesē ICC darbība, bet vienkārši kolēģi šeit nav daudz, jo viņiem paralēli notiek citas komiteju sanāksmes, un iespējams viņi nezināja, ka mēs uh, par pusstundu agrāk sākām skatīt šo jautājumu. Uh, Bet uh, tas arī labi no otras puses, jo vairāk laika jautājumiem jums, Prostas kundze. Visu pirms paldies visiem par eh, prezentācijām. Izaicinājumi, ko jūs uzsverat. Es piekrītu, tie ir ICC izaicinājumi. Un tagad, teiksim, tiesa atrodas Hāgā bet uh, ir kāda valsts uh, un iespējams uh, kaut kur laukos uh, tiek pastrādāti šie kara noziegumi. Kā jūs uh, uh, komunicēsiet ar uh, valsts iedzīvotājiem, kas uh, faktiski cieš un kas iespējams nerunā angliski un kam nav šo komunikācijas kanālu? Un, teiksim, ja kādas uh, valsts līderis pastrādā šo agresijas noziegumu. Mm, kā jūs uh, uh, ļausiet viņam saprast, ka ne jau viņi ir vainīgie situācijā, bet tieši viņa līderis? Tad otrais jautājums uh, Āfrikas valdību uh, kritika attiecībā uz uh, ICC neobjektīvo rīcību. Katina kungs jau teica, uh, Daudzas Āfrikas valdības, iedzīvotāji, NVO to apstrīd. Bet tomēr situācija diezgan trausla. Man šķiet, pirms pāris gadiem bija ICC mēģinājums atvērt biroju Āfrikas Savienībā, lai palīdzētu Āfrikas valdībām saprast, kādas ir sekas Uh, ratifikācijas procesam. Ko tas nozīmē nacionāla likumdošanai? Varbūt tagad ar jaunu līderību Āfrikas Savienībā ir vērts mēģināt atkal, lai piedāvātu šo pakalpojumu, teiksim, tieši Adisabēbā. Mm, tad arī kara noziegumu upuri. Vai varat vairāk pastāstīt par upuru trasta fondu? jo parlamentu ļoti interesē uh, viss, kas saistīts ar cilvēku tiesību pārkāpumiem, un nesen mēs pieņēmam rezolūciju par cilvēktiesību pārkāpumiem Filipīnās. Tagad izlasīju medijos, kad daži juristi mēģināja kontaktēt, uh, sakontaktēt ICC. Filipīnu prezidents iespējams ir uh, tieši iesaistīts šādos pārkāpumos, vai ICC grasās izmeklēt tuvāk šo situāciju. Tad jautājums Brīgas kungam no Lihtenšteinas. Es aplūkoju 2014. gada parlamenta rezolūciju. Mm, Afet, mēs uzslavējām Lihtenšteinu par to, ka viņi pat sagatavoja rokas grāmatu par to, kā izpildīt kriminālu likumu. Šķiet, ka uh, Vismaz spriežot pēc jūsu prezentācijas, eh, jūs arī lasāt šo rokas grāmatu. Nu, dažas dalībvalstis vēl nav ratificējušas eh, šos grozējumus, piecas nopietni strādā pie mm, ratifikācijas, citas neko nedara. Varbūt varat kaut ko ieteikt, kā mēs varētu pātrināt šo ratifikāciju. Un jā, mums ir 30 eh, ratifikācijas tagad, jūs teicāt. Uh, tad pēc 2017. gada janvāra rakstīts rezolūcijā mēs varētu izveidot starptautiskās krimināla atbildības pastāvīgu sistēmu, penalizējot uh, agresiju. Vai es pareizi sapratu, ka tas varētu notikt uh, līdz gada beigām, decembrī? Labi, jo šobrīd mēs gatavojam parlamentu rezolūciju ANO ģenerāla asamblējai Iespējams, mēs šo ļoti noderīgo informāciju varētu iekļaut rezolūcijas tekstā. Tā arī mūsu prioritāte, viena no tām. Davidam Katīnam. Parlamentārieši globāla rīcībai šī organizācija bazēta Ņujorkā. Šķiet, ka tad droši vien jūs arī sekojat līdzi drošības padomas diskusijām Ņujorkā. Uh, Mm, tad jūs jau runājat par šo kompetenci sadalījumu starp drošības padomē un ICC, kā agresijas noziegums skata ICC, bet eh, kāds tagad ir, kāda gaisotne ir mm, drošības padomē, kad viņi nosūta šos, šīs lietas eh, ICC? Jo mm, arī agrāk šie tā ir bijis, eh, lietas tiek nodotas tālāk, bet valstis nepiešķir ICC pienācīgus resursus, lai veiktu izmeklēšanu. Tas droši vien viss, bet es redzu, ka, jā, es pārstāvis ir ieradies, bet tagad prezentācijas vidū kaut kur. Es pieļauju, ka jūs dosiet viņai vārdu tagad. Bet man, jā, es ir jautājums. 2014. gada parlamenta rezolūcijā eh, parlaments eh, pajautāja. Tas ir palūdz drīzāk, lai Eiropas Savienība sagatavotu kopējo nostāju par agresijas noziegumiem. Man šķiet, ka šādas nostājas vēl nav. Vai eh, pārstāvi varētu lūdzu pastāstīt, cik tālu mēs esam pavirzījušies šajā jautājumā, cik dalību valstu gatavojas šim solim. Jā, protams, mēs dosim vārdu ārējas darbības dienestam, ja viņi vēlas izteikties. Mm, komisijas mm, ārējas darbības dienesta viedokli paust iespējams. Lūdzu. Sorry. Thank you. I'm not... Paldies. Neesmu pieradusi pie šīs telpas. Uh, Es esmu cilvēktiesību nodaļas vadītāja ārējās darbības dienas, tā man ir liels prieks, ka varu pie jums ierasties šodien un sirsnīgi sveicu visus viesus, atvainojos, ka nokavējos, un kolēģi man jau teica, ka tas sākās agrāk, bet mēs nevarējām ierasties laicīgi. Pāris dār, vārdi no ārējās darbības dienesta. Varbūt kāds jau par to izteicās, bet es tikai gribēju atgādināt, ka Eiropas Savienība uzskata, ka Romas statūti ir ļoti svarīgs sasniegums starptautiskajās krimināla tiesībās, un, protams, starptautiskā krimināla tiesa aizsargā visiem mums ļoti svarīgas universālas vērtības, jo mēs uzskatām, ka uh, starptautisko kriminālu noziegumu upuri ir pilnī, pelnījuši taisnīgumu. Uh, Un mēs uh, uzsveram to, cik uh, svarīga ir starptautiskā krimināla tiesa. Mēs uh, turpinām atbalstīt to un arī tiesiskumu uh, un eh, starptautisko kriminālu tiesu. Un tāpēc mēs uzskatām, ka mūsu uzdevums ir turpināt sadarboties ar visām valdībām, lai atbalstītu uh, starptautisko kriminālu tiesu, kas cīnās pret nesodāmiem. 2016. gads bija sarežģīts gads ņemot vērā, eh, ka bija atsaukumi, un tas droši vien tika pieminēts, bet tagad esam atšķirīgā situācijā no pagājušā gada uh, divas valstis ir atsaukušas savus atsaukumus un ir atlikusi tikai Burundī šobrīd, kas ir atsaukus dalību. Un 2017. gads mūsu prāt tam būtu jābūt pilnīgi savādākam un cerams, ka vēl citas valstis pievienosies ICC un uh, tas tika apspriests arī pagājušajā nedēļā ar ICC, kad mēs uh, svinējām uh, ikgadējo apaļā galda diskusiju ar, un uh, Šie jautājumi jau tika minēti par to, ka pārāk liela fokusēšanās ir uz konkrētiem reģioniem, piemēram, Āfriku. Panelistiem noteikti būs atbildes uz šiem jautājumiem. Mēs uzskatām, 2016. gadā tika uzsākt izmeklēšana pret Gruzijas lietā un uh, līdz ar to ICC parādīja, ka tiesas pilnvars un aptvērums ir globāls. Uh, Um, un uh, mēs zinām, ka uh, prokurori uh, izvērt arī situāciju Eiropā, tuvjos austrumos, uh, Āzijā un Dienvidamerikā. Tik uzdots jautājums par situāciju Filipīnās. Pavisam īsi par agresijas noziegumiem, kā jau tas tika teikts. 18 no mūsu dalībvalstīm ir ratificējušas uh, šo kampalas grozījumu. Nav tādas kopīgas Eiropas Unības pozīcijas šajā jautājumā. Tas ir lēmums, kas jāpieņem katrai suverēnai dalībvalstī, pievienoties vai nē. Tas, protams, tika apspriests eh, arī vienā no padomas darba grupām kas ir atvēlēta juridiskiem jautājumiem, kas attiec uz ICC, un tas tiek regulāri apspriests. Uh, Tātad koordinācijas iniciatīvas tiek īstenotas no to dalībvalstu puses, kas jau ir ratificējušas šīs izmaiņas. Cerams, ka citi arī pievienosies. Tas pavisam īsi. Jā, gribēju tikai atsaukties uz to, kas tika teikts par Romas statūtiem, jo īpaši eh, par to, kas tika uh, minēts eh, saistībā ar to, ka Dienvidāfrika atsauc savu dalību no Romas statūtiem, bet tagad ir atgriezusies. Mēs uzskatām, ka Romas statūtu ievērošana nekavē valstīm spēlēt konstruktīvu lomu miera procesos. Tas, manuprāt, ir svarīgi to uz, uzsvērt. Uh, jo visādi citādi tas varētu būt tāds atturošs aspekts valstīm iesaistīties. Arī miera process Kolumbijā par to ir interesējusies starptautiskā krimināla tiesa, bet te ir jānodrošina, ka neizplatās nesodāmība. Paldies par iespēju izteikties un ar prieku uzklausīšu mūsu viesu teikto. Paldies! Paldies! Es pats atļaušos uzdot jautājumu. Uh, Cerams, eh, kolēģis arī uh, ieradīsies, uh, un tad varēsim uzdot jautājumus pirms uzklausām atbildes, tas būtu prātīgāk. Uh, nu, es uh, atsaukšos uz pāris lietām no jūsu prezentācijas. Es kādreiz studēju starptautiskās tiesības, un uh, es, protams, redzu šo uh, sarkano līniju no Nurembergas tribunāliem uz to, kas šobrīd tiek uh, mēģināts darīt, un tāpēc mani interesē jūsu teiktais, ka te ir vieglāk uh, spriest tiesu, jo, ja mēs atgriezīsimies pie Norenbergs uh, tribunāliem, pie, pie šiem tiesas procesiem, tad tie tiešām bija liela uh, veiksme, bet agresīvas uh, kara darbības pierādīšana bija diezgan liels izaicinājums prokuroriem. Tur Un varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, eh, kādas līdzības šeit jūs redzat un kādas ir atšķirības no tiem izaicinājumiem, kas eh, bija Nurembergas tiesās, jo īpaši eh, šis te jautājums par to, kad karš ir attaisnots un kad tas nav attaisnojams. Uh, jo īpaši, ja mēs to atsaistām no ANO drošības padomas, varbūt, ka es vienkārši kaut ko nezinu, bet es labprāt vairāk par to uzzinātu. Un vēl viens jautājums, ko gribētu ļoti ātri uzdot, ir, jūs minējāt Ukrainu. Vai jūs varētu konkrētāk izteikties par to, kā Uh, Eiropas Savienība varētu vislabāk panākt to, ka Ukraina šeit tiktu piesaistīta. Ko jūs gribētu, lai mēs Eiropas parlamentā darītu šajā jautājumā? Un pēdējais jautājums par jurisdikciju vai par piekritību, jo liela daļa no šīm lietām um, būs piekritīgas varbūt arī citām tiesām, piemēram, Eiropas Savienības cilvēktiesību konvencija vai pamatiesību harta uh, Eiropas Savienībā. Uh, Un es pieņemu, ka citi starptietiskie pārnacionālie tīkli arī būs līdzīgā situācijā. Varbūt, ka Eiropas Savienības dalība valsts nav gluži to vidu, pret kurām varētu tikt izvirzītas apsūdzības, bet Eiropas padomas kontekstā varētu vairākas lietas parādīties nākotnē. Tātad kā uh, jūs eh, risināsiet šos te piekritības jautājumus, kuri tad būs atbildīgi. Mēs jau esam redzējuši, ka starp Strasbūras un Luksemburgas tiesu eh, ir eh, strīdi tādi kā strīdi par to, kura tad ir primārā cilvēktiesību jautājumos un kā jūs to vērtējat no jūsu viedokļa, jo šobrīd šķiet ir tāds kā tiesu trīs stūrs šajā te Eiropas reģionā un tām visām varbūt kāda lieta varētu kļūt šķist interesanta. Jā, kolēģis šķiet nav ieradies. Varbūt eh, jūs man ļautu dot jums tagad vārdu, lai atbildētu uz šiem sākotnējiem jautājumiem, un tad varbūt kolēģis varētu, kolēģi varētu uzdot jums vēl jautājumus, kad ieradīsies. Labi, tad eh, tajā pašā secībā. Prosts, kundze, lūdzu, jūs varat sākt. Very interesting question. Paldies, ļoti interesanti jautājumi. Pirmais jautājums, ko jūs uzdevāt, protams, ir ļoti nozīmīgs a, tiesai. Mēs esam guvuši a, ļoti lielu pieredzi un mācījušies a, pēc starptautiskās tiesas, kas skatīja bijušās Dienaslāvijas karnoziegumus un bija priekšgājēji ST e izveidēji analīze ir kritiski nozīmīga arī mūsu darbā. Tātad mums ir vesela programma, kas mēģina nodarboties tieši ar tiem jautājumiem, ko jūs aprakstījāt, proti slēgt šo pārāvumu starp Hāgu un jūs pieminētajām organizācijām. Ir diezgan liels organizāciju skaits un situāciju skaits dažādās valstīs, kurās tiek veikts izmeklēšanas un tās turpinās arī tiesas izskatīšanas laikā. Tāpat arī ir daudzi jautājumi, kas ir ārpus tieši tiesas procedūrām. Tāpat ir arī vizītes, darba vizītes, runājot par tiesu un prokuroru darbību, piemēram, nesen atklātā tiesas sēde par Ugandas uh, kardarbības notikumu procesiem uh, un to, kas notiek šajā reģionā. Tāpat arī uh, re, tā sauktā tā kunga armija un tās darbības. Tāpat arī procedūras kā tādas. Uh, un ir uh, dažādas vizītes, uh, lai arī uh, konstatētu, kāda ir upur, kāda ir viņu liecības sniegšanas mehānismi. Sistēma nav perfekta, kā jūs noteikti teicāt, taču uh, ir uh, nepieciešams uh, veikt diezgan lielu darbu. Tāpat arī jautājums ir par to, ka dažādās procedūras un notikumi ir jāskaidro arī uh, lokālajās, uh, respektīvi iestādēs un uh, um, atšķirīgās vietās uh, tieši šo valstu valodās un tā tālāk. Tāpat arī es uh, pieminēju kritiku uh, par to, ka uh, tiesa ir ļoti fokusēta uz notikumiem Āfrikā. Tas uh, savukārt uh, ir uh, novedis pie dažādu situāciju izskatīšanas, un kā jau teicu, ka mēs ļoti uh, uzsveram dialogu nepieciešamību ar Āfrikas valstīm. Ir ļoti dažādas nostājas no Āfrikas, tāpat arī pilsoniskā sabiedrība. Ir atšķirīgi viedokļi, mēs esam ļoti atklāti visām dialogu formām. Mēs to uh, darām gan oficiālajā uh, līmenī. Tiesas uh, pārstāvi dodas uz Āfriku, piedalās dažādos semināros. Uh, veids prezentācijas, tāpat arī ties priekšsēdētājs bija Ugandā ar Trust fondu, tikās ar dažādiem pārstāvjiem dažādās kopie, diskutējot par situāciju valstī. Daudz, kas tiek darīts, mēģinam pievērsties šiem jautājumiem un skatīt tos jautājumus, kādi ir, ar par kādiem ir norūpējušās Afrikas valstis un tā tālāk. Tāpat arī tiesai ir sakara birojas Ņujorkā labākiem kontaktiem ar ANO. Mēs esam ļoti vērsti uz to, lai būtu labāka saistība ar Āfrikas Savienību. Taču tieši pat laba nav tāda. Uh, līguma, lai izveidotu sadarbības biroju. Mēs šo jautājumu turpinam uzsvērt katrā tikšanās reizē, kāda mums ir. Un mēs esam arī ar Eiropas Savienības palīdzību šo dialogu sākuši un turpinam tāpat arī ceram, ka būs tāds sadarbības birojs par trasta fondu un prezidenta vizīti. Viņu bieži uzstājas, runājot un uzsverot to, ka Trust fonds ir Romas statūta sastāvdaļa, neatkarīga institūcija izveidot, lai fondi varētu papildināt tos līdzekļus, kādi ir piešķirti. Un tāpat bieži vien nav tādu līdzekļu kas ir izmantojama, un Trust Funds piedalās arī tā saktu reparācijas darbību kontekstā. Tā ir atklāta organizācija, kas pārstāv tiesu. Nu, piemēram, Ugandā projekti, kas ir daudzus gadus notikuši, un tiesa ir ārkārtīgi veiksmīgi darbojusies, taču citas pārstāvniecības nav bijis. Tātad Trust Fondai ļoti nozīmīga komponenta Romas statūtu ietvaros. Un uh, tas ir sakāms arī saistībā ar uh, upuriem, upuru atbalstīšanu. Tas uh, fakts vien, ka trust fonds eksistē un arī ir uh, pieejami līdzekļi, tas ir nozīmīgs tāpat arī mēģinam iegūt papildus uh, līdzekļus, uh, lai uh, būtu pieejami šie līdzekļi arī dažādām um, citādām darbībām. Jūs pieminējāt individuāls un konkrētas situācijas, kad konkrēti pieprasījumi tiek veikt. Es nekomentēšu to, kas ir prokuroru ziņā un nekad mēģināšu uh, iejaukties Vencūtas kundas darba jomā, līdz ar to nevar sniegt komentārs par tieši šo konkrēto punktu. Tagad par jurisdikciju, par piekritību. Romas statūta kontekstā jāsaka, ka ļoti interesanta lieta ir tā, ka ir dažādi jurisdikcija. Es pieminēju teritoriālo un nacionālo aspektu, lai noteiktu šo atbildību. Tas princips, balstoties, kur mēs darbojam, ir komplementaritāte. Un ne tikai vienošanās viena pati, bet sistēma, veselas sistēma kopumā ir uh, pielietota. Sistēma tiek izveidota sākumā, lai iedrošinātu valstis, teica gan atsevišķi, gan arī valstu grupas, eh, reģionālās valstu organizācijas vai tiesas aktīvi darboties, jo viņiem ir primārā organizācija veikt uh, izmeklēšanas un uh, arī uh, tiesu, tiesu piespriešanu. Mūsu jurisdikcija ir tur, kur ir universālā piekritība, piemēram, tā kā Senegāls uh, jautājumos, un ja nav nevienas valsts, kas būtu spējīga vai vēlētos veikt šīs izmeklēšanas un noziegumu notiesāšanas darbības, tad mēs darbojamies. IST būtu ļoti veiksmīgi, ja nekad nebūtu nekādas tieslietas skatīts, jo tad tas nozīmētu, ka a, nacionālā jurisdikcija būtu izskatījusi visas šīs a, lietas. Kritiskie vārdi, kas dažkārt tiek teikti, uz tiem jāatbild, ka tiesa nekad neaizvietos nacionālo tiesvedību, un tā ir tikai papildino, tas ir tikai papildinošs elements, un to gribēju vēlreiz uzsvērt. Paldies! Tad mēs turpināsim nākamu runātāju. Paldies! Par ANO drošības padomi. Šķiet, tas, kas tur notiek, um, ir nu, raksturīgi, kad Sudānas situāciju mm, mm, novirzīja tiesas jurisdikcijai padome. Padomē tas nozīmē dažu kompetenču atteikšanos no, no dažām kompetencijām. Tas bija 2005. gadā, kad tas notika Lībijas gadījumā, 2010. gadā bija vienbalsīgi pieņemts lēmums 2011. gada sākumā. Un tu varētu teikt, padomu atbalsta tiesu. Bet uh, es tā nedomāju. Šie 2014. gada decembrī bija veto no drošības padomas locekļiem no Spānijas, piemēram, tiecībā uz Šrīlankas izmeklēšanu. Uh, viens slēpts veto tika pieteikts, vardu gadēju, var sakot, tā tas notiek līdz šodienai. Kāpēc? Kad tika pieņemta 1973. gada rezolūcija par nelegālā spēka pielietojumu, to varēja attiecināt uz Lībijas situāciju bet iepriekšējā rezolūcija, kur tiesu aicināja rīkoties, to padome nekad ne, nav, nu, nebija izpildījusi. Padome nekad nav teikusi Lībijai, tagad jūs esat startautiskajā kopienā, un jums jānodod šī persona tiesai Hāgā, jums jādara visu, lai pievienotos Romas statūtiem un tā tālāk. Īsnībā Hāgā mums ir pierādījumi, nevis Ņujorkā, ka ASV runā ar tiesu Tiesa gan ir neatkarīga, līdz ar to atsevišķo valstu centieni te neskaitās. Tīsnībā tad mēģināja pārliecināt tiesu nepārņemt uh, šo lietu no Lībijas jurisdikcijas, tad lai Lībijas jurisdikcija dominētu. Uh, Pukveža Kadafi gadījumā viņu brutāli noslapkavoja, uh, viņš nebija, viņam pat nebija ieroču, to varēja skatīt arī kā kara noziegumu, un neviens no spēkiem, kas iebruka Lībijā, nepieprasīja Kadāfi apcietināt un nosūtīt ICC, lai tur norisinātos process Hāgā. Tā tas varētu, tā, tas, kas notika, tā praktiski tika noslēgts nesodāmības darījums. Un, uh, padomu tajā piedalījās un arī neizpildīja pašas lēmumu paplašināt ICC kompetences. Tāpēc šķiet, ka padomai nav apetītes rīkoties tagad. Tagad pēc Lihtenšteinas iniciatīvas ģenerāla asamblē izveidojam mehānismu, lai saglabātu pierādījumus par Sīrijas situāciju. Tas ir tāds nedaudz izmisīgs solis. Bet īstenībā tikai uh, viena valsts uh, balsoja par šo rezolūciju. Lielākoties valstis iestājas par taisnīgumu. Varbūt uh, šis ir vēsturiskais brīdis, uh, kad notiks um, šī um, pietuvināšanās Romas statūtiem, bet, nu, mēs redzēsim, kas notiks. Un tad cerams būs labāka rezolūcija un padomē un, uh, tiesa varētu līdzfinansēt izmeklēšanu. Ja mums būtu 193 uh, valstis, uh, ANO valstis, tātad, um, kas pieprasītu tiesu iejaukties, tad visas šīs valstis arī finansētu tiesas aktivitātes, nevis 30 eh, plus valstis, kas ratificējušas eh, Romas statūtus. Un tad mums arī jāpārskata uh, darbības jomā attiecībā uz izmeklētiem noziegumiem. Tad būtu četri, nevis trīs noziegumi, bet nesasteigsim lietas pārāk šobrīd. Tad, tad um, par Ukrainu bija jautājums. Ukraina jau grozīja, grozījusi savu konstitūciju ar 124. pantu, mm, kur rakstīts, ka Ukraina var pieņemt uh, ICC uh, piekritību. To pašu izdarīja Turcija pirms desmit gadiem. Kaut arī Turcija jau, nu, tiešām diez vai pievienosies. Uh, Mēs gan nezinām, kurš bija teksta sagatavotājs. Bija paredzēts eh, trīs gadu pārējas posms, lai atliktu šī panta stāšanos spēkā līdz 2018. gadam, kad eh, iespējams Porošenko vairs nebūs prezidents, kad ja, eh, būs kāds cits prezidents līderis. Ja, principā tas bija pasākums, lai nē ar to jautājumu mm, atstātu nākamā prezidenta rokās. Nu, tas bija tāds um, neelegants risinājums, un Eiropas Savienībai vajadzēja Ukrainai teikt, ja jau jūs grozāt jūsu konstitūciju, nu tad uh, izsvietrojat šo uh, pārējais posmu, jo tiesa taču jūs neapdraud. Nevajadzētu neko atlikt. Šķiet, ka Irākas prezidents arī teica, ka tagad eh, viņi neko nepiemēros, jo viņam jāatrisina Mosulas, Mosulas situācija visu pirms. Bet uh, tam jābūt tieši tagad, eh, lai šo nelikumīgo spēka pielietojumu pienācīgi sodīt. Kad tas notiek? Mēs zinām, ka es delegācija Kievā ļoti labi strādā un gatavo augsni. Uh, šim solim, un arī parlaments par to iestājas. Jums ir delegācija un jums ir sadarbība ar Ukrainas parlamentu, un tad varbūt jūs varat tiešām vairāk virzīt uz priekšu šo punktu. Labi, mēģināšu arī es no savas puses atbildēt uz šiem jautājumiem. Visu pirms Lokbīleris kundze pajautāja vai varu kaut kā stimulēt tās valstis, kas vēl nav ratificējušas grozījumus, kampalas grozījumus to darīt. Nu, droši vien šīs valstis ir, ir redzējušas un lasējušas rokas grāmatu, un tur arī daudz argumentu atrodams, kāpēc tas būtu jādara. Šķiet, ka šobrīd valstīm ir bažas šīs tehniskās diskusijas dēļ par opt-out mehānismu un tā pie, pielietošanu. Es mēģināju to izskaidrot eh, nu, tik netehniski, cik varēju. Pēc būtības valstis rūpēs par savu juridisko statusu, kā tādas valsts statusu, kas nav ratificējusi grozējumus. Atbildi ir skaidra. Ja jūs ratificēt grozējumus, jums nav vairs jāraizējas Un tas tā ir. Dažas valstis, kas ir ratificējušas grozējumus, turpina iekšējās diskusijas par šo grozējumu daļu. Bet valstis saka, tas skar tikai valstis, kas nav ratificējušas grozējumus. Līdz ar to, mm, kad eh, būsim ratificējuši, eh, mūs vairs šī problēma neskar. Lūk, šāds papildu arguments, kas varbūt nav ietverts rokas grāmatā. Uh, Bet diskusija tagad eh, aktīvi norit, līdz gada beigām jautājumi noteikti atrisinās un būs pieejama papildu informācija, kas cerams pārliecinās eh, dalību valstis, kas vēl nav spērušas šo soli. Tad eh, priekšsēdē jūs man noķērāt tajā, ka es teicu, uh, viegli izmeklēt. Nu, tas uzreiz nožēloju, ka to teicu. Nu, nevajadzēja tā teikt. Tā vajadzēja teikt, varbūt uh, būs uh, nedaudz mazāk uh, elišķīgi sarežģīti izmeklēt šos noziegumus, kaut kā tā vajadzēja to noformulēt, mm, jo, lūk, um, tas viss ir piesaistīts tam, ko dara līderis, un jums nav jāizmeklē situāciju kaujas laukā, uh, uz tur, kur viss notiek. Eh, jums ir šī saikne ar līderi, kas ir tiešāka saikne, kas atspoguļota dokumentācijā, pat eh, arī eh, publiski noturētajā runā jo runa ir par pavēles došanu, par naida kurināšanu un tam līdzīgu. Jūs pieminējat Nirnbergu. Tas arī nebija viegli. Es arī neteicu, ka Nirnbergas tribunāls bija viegls. Uh, bet uh, varbūt attiecībā uz Nirnbergas procesiem tur uh, bija uh, daudz apsūdzēto. Tur bija jānodibina šī hierarhija, un kurš deva pavēlu, un kurš izpildēja, un kurš tad veica šo agresijas noziegumu. Bet, ja runa ir par autoritāro režīmu, parasti ir viena persona, valsts galva tā teikt, un uh, Nu, parasti diezgan viegli var uziet. Un tad lielāks jautājums, kad uh, spēka pielietojums ir pamatots un kad nē, te vajadzētu atsevišķu noklausīšanu, uzklausīšanos atvainojos par šo lietu. Bet uh, agresijas definīcija izslēdz uh, spēka pielietojumu pašaizsardzības nolūkos vai ja to sankcionē drošības padome. Tas ir skaidrs, bet ir arī mazāk skaidri gadījumi. Un es varu teikt, mums ir sliekšņa klauzula pielikta definīcija. Saka, tikai uh, šausmīgākie, zverīgas, uh, brutālas agresijas gadījumi mm, tiks uh, izskatīti tiesas priekšā. Nu, ir arī, protams, citi gadījumi, kas varbūt, kur noziegumi nav tik zvērīgi, un uh, runa nav par šādu lietu izslēgšanu, bet, uh, lai apsūdzētu valsts līderi agresijas noziegumā, nu, tad te mēs piemērojam tad, visaugstāko standartu. Tas ir uh, balstīts uz Nīrnbergas precedenta un tas arī ļāva mums vienoties par definīciju. Šī definīcijas eh, daļa par to nevienojās vienkārši ICC līgumslēdzējas puses. Par to vienojās darba grupa, kas bija atvērta visām ANO valstīm, un visas tur arī bija klāt to pieņēmot. Well taken, most of the, most of the nasily... Jā, Protams, nacistu vecākie līderi jau bija miruši, tad, kad tika pieņemts spriedumu, jā. Tagad mēs eh, gaidījām jūs, Gomešas kundze, lai Eh, jūs varētu uzdot jautājumus, lūdzu, ja jums ir kādi jautājumi, uzdodiet. Jā, es gribētu uzdot ārējās darbības dienestam jautājumu un komisijai. Varbūt eh, jūs varētu mums pastāstīt, ko viņi dara, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību Eiropas Savienībā un ārpus tās, lai censtos cīnīties pret nesodāmību ar eh, ICC starpniecību, nododot liesas starptautiskajai krimināla tiesai, kā piemēram šī uh, acīm redzamā um, pārkāpuma lieta Sīrijā. Protams, ka tur ir kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci, um, piemēram, ko uh, viņi dara, lai atbalstītu organizācijas, kas uz vietas vāc pierādījums, lai sagatavot šīs lietas, tad, kad tas būs iespējams, šīs lietas izskatīt, piemēram, azīru. Uh, um, lietas, kuri ir bijuši genocīdu upuri. Eiropas Savienība varētu spēlēt ļoti būtisku lomu tieši atbalstot uh, tiesu un pilsonisko sabiedrību, šīs organizācijas, kas vāc pierādījumus, lai varētu lietas iesniegt tiesā. Protams, uh, nerunājot nemaz par politisko atbalstu dažādu valstu iestādēm, kā to jau norādīja Katinkungs. Un tad es gribētu pajautāt, uh, Eh, no tiesas viedokļa. Vai tiesai ir eh, bijusi eh, par šo Senegāls lietu tur ir apliecinājums no apelācijas tiesas. Tā, man liekas, ir diezgan svarīga lieta cīņā pret nesodāmību, kurā dalībvalsts patiesībā izlēma uh, um, nodot savu tiesu sistēmu uh, ICC rīcībā un uh, vai bija sadarbība ar ICC? Ļoti konkrēti jautājumi. Varbūt tagad uh, pretējā secībā jums ir kādi komentāri? Nē, droši vien tie bija adresēti jums. Es vienkārši atbildēšu uz pēdējo jautājumu par uh, Havrit uh, lietu tiesu. Kā jau tika minēts, tas ir ļoti būtisks piemērs, kā Romas statūtu sistēma ir darbojusies, jo tā ir lieta, kurā valsts uzņēmās atbildību veikt eh, šo tiesāšanu. Tātad tas pilnīgi atbilst eh, papildinājumiem principam. Šis process eh, arī tika atbalstīts no ICC puses, un es zinu, ka vismaz divi, ja ne visi trīs pārstāvji bija klāt uh, tiesas gaitā, lai uh, prezentētu, kā strādā šī Romas statūta sistēma. Es neesmu pārliecināta, vai bija konkrēta sadarbība ar tiesu, bet katrā ziņā tas turpinās dažādos scenārijos, kad uh, ir varbūt apsūdzības vietējā kontekstā un katrā ziņā Romas statūti uh, arī eh, norāda, ka varbūt sadarbība būs virzienos, varbūt sadarbība ar tiesu, bet tiesa arī var sadarboties ar nacionālajām tiesu sistēmām, apsūdzības izvirzīšanā un tiesas lietu izskatīšanā. Tātad tas ir piemērs, ko var iedrošināt arī citiem atkārtot, un tas ir tas, ko paredzēja darīt Romas statūtu sistēma. Kasinkungs, jā īsa piezīme. Vienkārši gribēju atgriezties pie viena punkta, kas parādījās iepriekš par Āfriku un ICC. Es gribēju vienkārši uzsvērt, ka šis atsaukuma vilnis, ko pieredzējām pagājušā gada oktobrī, izraisīja tik spēcīgu reakciju no uh, nacionālajām un starptautiskajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, arī no Eiropas Savienības puses, ka mums ir izdevies uh, Um, mainīt šo attīstības kursu un ļaujiet man arī šajā uh, sakarā atzinīgi vērtēt to, ka tas bija Āfrikas Nacionālais kongress, uh, kas, uh, kas uh, šo te atsaukuma likumu no Romas statūtiem uh, izmantoja, uh, lai radītu vakumu uh, Šis likums ir eh, pirms mēneša atsauks no parlamenta un daži no šīs politiskās partijas līderiem, eh, kas daļai arī pievienojas mūsu organizācijai, teica, ka tas ir eh, prom uz visiem laikiem, mums nepatīk šāda likumdošana, mēs negribam kāpties atpakaļ, mēs negribam, lai visi mūs kritizē, mēs negribam zaudēt tiesas liesā, tiesas, tiesā tātad, jo bija šāda uh, tiesas lieta, kur bija runa par Dienvidāfrikas likuma pārkāpumu. Tātad visas šīs lietas kopā, un, protams, arī Gambija, tur bija gandrīz mierpilna, jā, jo Senegāla iesūtīja bruņotos spēkus Gambijas teritorijā, jā, bet, nu, viņi veicināja mierpilnu varas nodošanu, un Gambija atkal pievienojās ICC, un tagad mēs strādājam kopā ar Gambijas parlamentāriešiem, lai ieviestu Romas statūtu, tāpat kā Dienvidāfrika to darīja, lai šīs lietas neatkārtotos. Tā tiešām ir ļoti kompleksa situācija, bet eh, es tiešām gribu šeit eh, pateikt skaidri un gaiši, ka. Uh, šī situācija ir būtiski mainījusies. Pirms dažiem mēnešiem tā bija uh, kardināli atšķirīga, un darbs turpinās. Uh, Pagājuši nedēļa tiesas prokuroru, prokuroru ielūdza Nigēras parlaments, viņa uzstājās, un tas tika plaši atspoguļots plašsaziņas līdzekļos, viņa uh, um, arī kontaktējās ar pilsonisko sabiedrību, un tās ir lietas, kas visu laiku notiek, mums ir jāturpina, jo galu galā tiesas uh, vēstījums uh, būs daudz eh, spēcīgāks arī publiskajā sabiedrībā Āfrikā, un tiem, kas eh, gribēs boikotēt eh, tiesas darbību un kaut ko slēpt, tie tad sapratīs, ka viņi nepārstāv Āfrikas pilsoņus. Paldies, lieliski! Bija arī daļai jautājums ārējās darbības dienestam, vai jūs gribētu vēlreiz izteikties? Uh, Jā, pavisam īsi. Jā, patiešām Eiropas Savienība arī ļoti praktiskā operacionālā veidā atbalsta ICC darbu. Mums ir apņemšanās 2011. gada padoms lēmums un rīcības plāns, kas arī e, nosaka visu, ko mēs darām. Runājot par finansējumu, kopš 2000. gada apmēram 37 miljonu eiro ir izmantoti vai tieši atbalstot ICC vai pilsonisko sabiedrību, kas strādā, lai atbalstītu Romas statusu izplatību. Uh, statūtu izplatību, un e, ir parakstīts jauns līgums, kā tas katru gadu tiek darīts ar tiesu, lai turpinātu šo atbalstu 2016. un 2017. gada gaitā. Jā, tā tad Eiropas Savienība arī atbalsta Romas statūtus, e, finansējot tieši uh, starptautisko kriminālu tiesu. Gribu vērst jūs uzmanību arī uz to, ka uh, Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta izvērtētāji nesen publicēja savu ziņojumu, tas ir galvenais finansējuma avots ICC, tas ir neatkarīgs izvērtētājs, protams, bet viņi arī uzsver to, cik svarīgi Eiropas Savienībai ir turpināt sniegt atbalstu cīņā pret nesodāmību un atbalstīt arī starptautisko kriminālu tiesu. Tas nozīmē, ka tas turpināsies arī līdz instrumentā termiņa beigām. Paldies! Paldies! Uh, Es domāju, ka tas arī ir viss. Līdz ar to varam noslēgt šodienas uzklausīšanu par šo ļoti interesanto jautājumu. Lielas paldies jums visiem par jūsu atvēlēto laiku. Mēs saņēmām tiešām ļoti kvalificētu informāciju un paldies, ka atvēlējāt laiku ierasties šeit pie mums, mūsu komitejā. Un eh, mēs eh, varējām varbūt eh, plašāk apmeklētību nodrošināt, varbūt jāpadomā, kā to nodrošināt nākotnē, bet tas nekādā ziņā um, neatspoguļo, uh, tā kā neko, neko nesaka par šo uzklausīšanu. Tā bija ļoti interesanta un vērtīga. Un līdz ar to esam arī izskatījuši šīs dienas darba kārtību. Rīt deviņos būs paplašinātais birojs, ja prezidijas, un tad desmitos sāksim skatīt komitejas darba kārtību. Līdz tam pārtraucam līdz rītdienai.